decembrī ministra padoms, un pirms tam bija arī neformālā ministra tikšanās Lara Šēlē. Un tas bija ļoti nozīmīgs uh, solis uh, diskutējot par uh, jūras satiksmes drošību, jūras uh, pakotni. Un pateicoties jūsu priekšsēdētājiem, vicepriekšsēdētājiem un uh, komisāru, uh, kā arī darbinieku paveiktajam, tā bija iespēja sagatavot lēmumu pieņemšanu uh, par šo tematu. Un uh, parādīt, cik vienoti ir šie centieni gan prezidentūrai, gan arī parlamentam, lai sasniegtu šī, šīs pakotnes veiksmīgu noslēgumu. Un otrs jautājums, par kuru mēs īpaši strādājam un par kuru risināšanu vēlos pateikties uh, transporta komitejai, tā ir oktobrī noturētā uh, informācijas diena, kur mēs informējām par uh, ten tīkliem, kā tos sākt īstenot, kā veicināt, kā finansēt. Arī finansējuma jautājumi bija būtiski šajā krīzes jautājumā. Mēs runājam par infrastruktūras projektiem un to iespējamo finansējumu. Vēlos jums arī teikt, ka izmantoju šo iespēju, lai uh, veicinātu valsts starpību, lai uh, veidotu šos uh, savienojumus, šķērsavienojumus. Uh, Un uh, atsaukšos arī uz uh, vidusjūra reģiona valstīm un centieniem savienot šos uh, atsevišķos ceļposmus. Lara Šel tikšanās reizē transporta ministri, un tur pierunājās arī Tunisijas, Alžīras un Marokas uh, satiksmes ministri. Mēs runājam arī par dzelzceļa attīstību. Parīze um, bija tikšanās par šo jautājumu. Mēs noturējām Bordo mm, sēdi par civilu aviāciju. Ne tikai, lai degustētu Bordo vīnus kā aperitīvu, bet tā bija iespēja visiem tikties un padziļināti diskutēt tehnoloģiskās inovācijas, jauninājumus un vidas jautājumus. Mm, tas ir divējādā ziņā nozīmīgi. Divi, mm, nozīmīgi di, dokumenti tika pārakstīti OpenSky un arī sešas dalību valstis, dibinātāju dalību valstis vienojās par šādu centrālu Eiropas jautājumu kopēju izcināšanu. Pēdējā ministru tikšanās reizē, kad tikās transporta ministri, mēs runājam arī par Cēzara programmu un arī šeit Briselē tiekoties, tas bija uh, katreiz ļoti nozīmīgi. Mēs noturējām arī uh, 13. oktobrī Parīzē uh, ceļu satiksmes drošībai veltītu uh, pasākumu veselu dienu un uh, esam apmierināti ar rezultātiem. Nu, tie ir tie pasākumi, tie lielākie, kuros, uh, uz kuriem koncentrējām mūsu darbu. Un tas atbilst arī mūsu mērķiem. Transportam jākļūst drošākam, tīrākam, efektīvākam, sasniedzamākam. Es gribu teikt, ka viss tas ir arī jāskata tādā kontekstā, kad notiek cīņa pret klimata izmaiņām un kad vides ministra tieks un tiek runāts arī par energo pakotnu un energo jautājumiem. Pasaulē finanšu un ekonomiskā krīze ir skāras arī transportu un uzņēmumu darbības rezultāti nav pozitīvi. Mēs redzam, ka transporta sektors cieš no ekonomikas palēlināšanās, un transporta sektors ir ļoti nozīmīgs ekonomikas sektors. Mēs pievērsāmies arī likumdošanas darbām, bet es gribētu sākt uh, manu izskatu ar tematu, uh, kurā mēs ļoti veiksmīgi strādājam. Tā ir jūras drošības pakotne. Francijas skatījumā tas bija ļoti nozīmīgi. 2005. gadā komisija uh, savu dokumentu formulēja. Uh, Piesārņojuma samazināšana, samazināt uh, nelaimes gadījumu skaitu, avāriju skaitu un uh, Lara Šela tikšanās reizē tiks sasniegt vienošanās par diviem pēdējiem tekstiem. Jūs atcerēsieties, ka tie Eh, tika uh, negatīvi balsot, par tiem notika negatīvs balsojums aprīlī. Un visa tā viedokļa apmaiņa, kāda bija ar grupu koordinatoriem, uh, referentiem un prezidentu uh, Kostas kungu, noved pie tā, ka mm, septembrī par sešiem tekstiem mēs diskutējām un varējām tad arī sasniegt vienošanos, lai varētu pakotni pieņemt kopumā. Tātad mēs varam būt iepriecināti par uh, to, ka ir tik uh, nozīmīgs darbs paveikts, un es patiešām vēlos pateikties transporta komitejai par šo kompromisa garu, kāds tika izrā, izrādīts. Paldies uh, priekšstādātāju kungam, paldies komitejai kopumā, jo arī jums bija nozīmīga loma meklējot kompromisu starp padomu un parlamentu. Un, lai beigtu ar šo jūras pakotni, divi teksti bez precedenta. Tā, tas ir pieņemt tekstu par kuģu vietas noteikšana un uh, tālu pozicionēšanas noteikšana. Es gribētu arī pievērsties jautājumiem, kas vēl nav uh, īsti uh, atrisināti. Uh, un um, esmu nedaudz sarūpināts par ceļu satiksmes drošību. Uh, par direktīvu runājot par sankcijām, uh, kad notiek pārkāpumi ceļu satiksmē. Bija uh, viedokļu apmaiņas ar parlamentu un Francijas prezidentūru, arī komisija iesaistījās diskusijā, un mēs domājam, mm, nu vismaz Francijas pieredze rāda, ka mēs aptuveni par 50% varējām, samazin, varējām samazināt bojāgājušo skaitu, un es domāju, ka tas ir ļoti būtisks elements šīs sankcijas cīnoties pret pārkāpumiem ceļu satiksmē. Uh, Tātad um, sankcijas jāattiecina pret visiem autobraucējiem bez diskriminācijas, pret visiem tiem autobraucējiem, kas uh, pārvietojas Eiropas uh, Savienības teritorijā. Un politiskā ziņā mm, diskutēja ar 26 uh, dalību valstu uh, kolēģiem, un uh, viņi būtībā praktiski lielākajā daļā piekrita uh, mūsu nostādnēm, bet juridiskajā uh, ziņā mēs nevarējām sasniegt dalību valstu vienošanās, jo tas ir arī pirmā pīlāra jautājums. Mēs kaut, kaut kādā ziņā bijām tādi, nu tā kā ķīlnieki juridiskajiem jautājumiem. Bet gribu iz, īpaši izcelt Ajāla Sanders kundzes darbu. Un uh, Francija aizvien vēl centīsies uh, uh, darboties, lai šis uh, dokuments mūsu izpratnē tiktu pieņemts, bet, no, nu, jā, izsaka nožēl, ka tas um, jau nav noticis. Un vēl otrs lielais izaicinājums, kas, ar ko nodarbosies visas tās prezidentūras, kas mums seko, un ar to nodarbosies Čehu prezidentūra, proti, mm, tie ir vidas jautājumi. Mums ir jāsamazina ietekmi uz vidu. Uh, Un uh, pagājušajā nedēļā Tokio mm, sēde, tur bija arī daudz Eiropas ministri un arī mm, komisārs bija, un šeit tika sastādīta deklarācijas. Nu, respektīvi, tas ir ceļš no Kyoto uz Kopenhāgenu, pa kurējām. Tagad par aviāciju. Es domāju, ka ļoti nozīmīgs etaps ir pa, uh, pasparts, proti pieņemot uh, direktīvu par uh, ITS. Tekstā ir ietverts No vienas puses CO2 izmešu samazināšanas mērķis 3% 2012. 5. 20. un arī kvotas jautājums tiek diskutēts. Tas ir ļoti spēcīgs signāls un būs arī diskusijas ar trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām, lai sasniegtu šos mērķus visā pasaulē. Tagad par sauszemes transportu. Mēs pievērsāmies pakotnē, kuru komisārs Tajānī 7. jūlijā prezentēja. Tas ir saistīts ar lielāku ekoloģijas pakāpu transportā, ekoloģiskāku transportu. Mēs vēlējāmies, lai padomu pieņem secinājums par zaļo transportu. Un uh, nebija vienkārši uh, sasniegt vienošanos uh, jo konjunktūra ļoti sarežģīta šajā laikā, respektīvi divreiz pie tā ir jāgriešās, lai uh, sasniegtu vienošanos decembra padoms, Eiropadoms laikā. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs politisks uh, solis. Tā ir pirmā reize, kad valstis kopā uh, pauž vēlmi uh, uzlabot transportu un pielietot uh, principu piesārņotājs maksā Mm, protams, ka ievērojot geogrāfisko un ekonomisko specifisko situāciju dažādajās dalībvalstīs un runājot par šo dalībvalstu, šo projekti, protams, mēs atgriežamies arī pie tiem ieteikumiem, ko jūs parlaments izteikt. Tagad pievērsīšos Larašēl darbībai. 11 ekspertu tikšanās notika, 4 mēnešus ļoti intensīvi tika strādāts. Uh, četras, četras mēnešus darba grupas centās sasniegt uh, vienošanos par aptvērumu uh, direktīvai un par rīcības plāna ieviešanu ceļu satiksmā. Un lai arī satiksme vairāk uh, respektētu vidu. Es būtu vēlējies, lai mēs sasniegtu šo mērķi pilnībā lai mēs ātrāk sasniegtu šo politisko vienošanos. Un es domāju, ka es varu pēc iespējas uh, godīgi ar jums runāt, ka raugoties uz uh, finanšu krīzi, šī vienošanās un starptautiskais uh, finanšu konteksts ir tāds, ka nu, ne viss ir sasniegts, un es vienkārši ceru, ka uh, Čehu un um, Zviedrijas prezidentūra turpinās aizsākt to darbu un ka viņi uh, dosies pa šo ceļu ļoti ātri, jo jūs atceraties, ka šīs uh, diskusijas jau pāris gadus ilgsts. Čehijas prezidentūra, tad, kad diskutēs ar jums, tad jūs noteikti arī dzirdēsiet, kā turpinās darbi tie, ko sāka Francijas prezidentūra. Un aizvien vēl runājot par šo tīro transportu. Uh, divas institūcijas strādāja pie direktīvas, lai šīs tīrās automašīnas ražošanas veicinātu un arī enerģijas jautājums risinātu. Tas ir enerģijas un vidas pakotnes temats un tam vajadzētu iedrošināt Eiropas konstruktorus uh, vairāk jauninājums ieviest plašāk, lai varētu a, uh, transporta līdzekļi Eiropā kļūt tīrāki un arī ekoloģiskāki. Dāmas un kungi deputāti, tagad uh, par nākošo tematu. Mēs a, runājām par drošības un a, efektivitātes paaugstināšanu uh, Single Sky. Mēs esam uh, pavirzījušies uz priekšu, pateicos uh, komitejai I. E. un arī Marinesku uh, kungam referentam. Izmantojot labāku tehnoloģiju, mēs varam labāk attīstīt mūsu uh, gaisa satiksmi, tai jākļūst drošākai un mazāk piesārņojošai vidu. Un arī Par komisijas darbu runājot, varēja tikt pieņemta direktīva par Cēzaru, par gaisa satiksmes vadību. Un šī single sky ideja tiek šādā veidā iznota. Un varējām parakstīt arī dokumentu par uzņēmumu iesaisti. 700 miljonu eiro tiek piešķirti dažādiem projektiem, un šī eh, parakstīšana notika 8. decembrī. Tagad par likumdošanas darbu. Tehniska vienošanās tika uh, sasniegta, diemžēl ne politiska, par pārskatīšanu uh, šai singliskai tematā. Britu spāņu kolēģi gribēja vienoties uh, par Gibraltāras lidostas statusu. Lietas būtu pavirzījušās labāk, ja šī vienošanās būtu tik sasniegta. Un decembrī tik tehniska vienošanās sasniegta un politiska vienošanās, nu, mēs tiešām nebijām tālu no tā, pavisam, pavisam tuvu visam tam bijām. Un, protams, ka visi šie jautājumi, par kuriem jūs, protams, esat ļoti labi informēti, tiks atrisināt Čehijas prezidentūras laikā. Mēs pievērsāmies arī Eiropas aģentūru, uh, e, aviācijas drošības aģentūras kompetences paplašināšanai. Mums, diemžēl, nebija laika, uh, lai izskatītu uh, lidostu jautājumu un domājam, ka tas vēl nākotnē notiks. Un pateicoties Slovenijas prezidentūras darbībai, mēs varējām noslēgt divus dokumentus, proti direktīvu par ostām un par uh, lidmašīnu biļešu automātiskās uh, rezervēšanas sistēmām. Tas noved pie tā, ka samazinās biļetu, uh, aviācijas biļešu cena, un no otras puses uh, tas, ir, tas nāk par labu gan lidostām, gan arī uh, veicina tādu stabilāku un lētāku biļešu iegādi. Tiek sniegta sistemātiska informācija uh, par alternatīviem transporta veidiem, kas arī ir nozīmīgi rezervējot biļetes. Un Tagad nākošais jautājums. Libāna, Tunisija, Alžīrija. Ar šīm valstīm mēs parafējām vienošanos un ceram, ka tās tiks parakstītas nākošajā galotņu tikšanās maijā. Un 9. decembrī tika vieno, parakstīta vienošanās ar Izrēlu. Nu, Tas ir tāds īsts pārskats. Atvainojiet, ja esmu bijis eh, pārāk detalizēts. Protams, ka uh, gribētos runāt vēl ar lielāku tādu apmierinātības patāku, pakāpi. Ir bijušas dažas vilšanās. Teikšu, ka esam ļoti apmierināti ar to, uh, kā varējām dot mūsu uh, ieguldījumu m, mm, dažādu uh, tēmu tālākā virzēšanā un pateicos parlamentam un visiem dienestiem. Un pēc Žaka Baro, kas uh, pirms pāris nedēļām mm, pievērsās diviem uzdevumiem, tā Jānī kungs uh, šos um, dokumentus pārņēma un ļoti aktīvi darbojās uh, arī Žaka Baro izpratnē. Un uh, vēlos tikai uzsvērt šo pozitīvo sadarbību, kāda mums bija ar uh, komisiju. Uh, Es uh, gribu arī uzsvērt to, ka Francijas uh, klātbūtne uh, šeit parlamenta sēdēs, Francijas prezidentūras klātbūtne ir ļoti augsti novērtēta no mūsu puses, un mēs ļoti godīgi mēģinājām un atklāti mēģinājām darboties. Un mēģinājām tā ļoti nopietni un ar atdevu strādāt, mēģinājām attīstīt atbilst uh, jūsu ambīcijām, jūsu nosprauktajiem mērķiem. Tādēļ vēlos pateikties jums, priekšsēdētāji kungs, un Čehijas prezidentūrai vēlu veiksmi, un, protams, arī eh, Zviedrijas uh, prezidentūrai. Mēs viņiem palīdzēsim, cik vien spēsim. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Grazie, signor Ministro. Ehm, la... Lielas paldies, ministra kungs. Nu, tā tiešām bija gara prezentācija, bet jāsaka, tā ļoti labi atspoguļo darbu, ko esam paveikuši kopā. Darbs ir nesis augļus, un jāsaka, esmu ļoti priecīgs, ka var arī jums teikt paldies. Nu, man ir tikai viens tāds, nu, neliels lūgums. Mums vēl daudz jāstrādā kopā arī ar Čehijas prezidentūru, un esmu pārliecināta, ka francūži noteikti palīdzēs ar tiem dokumentiem, kur daudz darbi jau padarīts Francijas prezidentūras laikā un kur esam pietuvojušies darba noslēgumam. Tagad došu vārdu savam kolēģim Janžebovska kungam. Vispirms viņš izteiksies tautas partijas vārdā. Pre, Priekšsēd ministra kungs, eh, mīļais Dominika. Manas politiskās grupas vārdas gribētu teikt paldies par uh, tavu prezidentūru. Tā bija lieliska prezidentūra. Kā jau teica priekšādātāja kungs, tā bija prezidentūra, kuru raksturoja godīguma un draudzīguma gars tas viss izrādījās, ka ļoti panākumiem bagāts šis godīguma un draudzīguma gars. Es gribētu pieskarties tikai trim punktiem, kurus uzskatu par ļoti svarīgiem. Eh, pirmkārt, šī jūras pakete, pakotne, un eh, tavs ļoti aktīvais darbs sadarbība, padomis, iekustināšana. Bez tevis mēs to nebūtu panākuši eh, šo pakotni mājā eh, martā noslēgt. Es uzskatu, ka tas ir ļoti lielisks panākums, ko panāca Francijas prezidentūra. Otrkārt, es domāju, ka gaisa satiksmes samits Bordeaux bija ļoti labs samits. Tas arī transporta ekonomikā radīja lielu atsauksmi Un tas bija, protams, ļoti skaisti, kā pie šīs izdevības tika noslēgts arī par uh, vienošanos par šo uh, centrālo bloku uh, par funkcijām. Es ceru, ka šo funkcionālo gaisa telpas bloku, ka tas viss arī darbūsies. Gribētu pieminēt vēl vienu lietu, kas gan neatiecas uz jūsu ministrijas darbību, bet kur jūs arī palīdzējāt strādāt, proti, kā pārskatot ETS sistēmu, panāca vien Eh, neaiztika šo vienošanos gaisa satiksmes jomā. Es domāju, ka tas bija arī un nemainīja to Francijas prezidentūras panākums, jo ar īpašajiem noteikumiem, eh, kurus mēs panācām ETS gaisa satiksmē, mums ir arī iespēja to visu ieviest, eh, īpaši slogu neuzliekot mūsu aviokompānijiem. Mēs nākamajos mēnešos vēl pieredzēsim, cik sarežģīta ir situācija ar šīm aviokompānijām, un vienlaikus mums ir arī iespēja, ka šajā saprātīgajā ceļā kopā ar ASV, ar Kanādu būs iespējams vienoties un eh, vismaz eh, panākt eh, savstarpēji labus risinājumus. Tas man liekas ļoti būtiski. Es uzskatu tāpat kā tu, ka tas ir ļoti žēl, ka pārobežu sakarā uh, nav uh, ar panākumiem vainagošās pārunas par uh, uh, autokatastrofu um, šo uh, vienošanos. Uh, par sankcijām. Pēc tam es gribētu uh, atbalstīt uh, priekšādātāju teikto divi lieli dokumenti, par kuriem mums jebkurā gadījumā vēl pirms šī sasaukuma beigām mums izdosies noteikti uh, vienoties. Ir par, pirmkārt šis Single European Sky un uh, regula par uh, EASA. Ir ļoti svarīgi uh, saskatīt to kā vienotu lietu kā pakotni, jo tas gan ekonomikai, gaisa satiksmē un arī videi gaisa telpā ir ārkārtīgi būtiski. Mēs eh, šo ļoti negatīvo ietekmi gaisa satiksmē, mēs no tās varam izvairīties. Mēs varam ietaupīt ETS, mēs varam ietaupīt tad, ja tiešām labi darbosies šis Single European Sky. Tas ir gan ekonomiski ļoti svarīgi, gan arī vidē ļoti svarīgi. Tātad vēl viens lūgums paketi kroši tikko, kā mēs to saucam, proti par kravas transportu. Tie divi dokumenti būtu ļoti svarīgi, lai šī pakotne vēl šajā sasaukumā varētu tikt noslēgta. Tas ir svarīgi drošībai. Ceļu satiksmē tas ir ļoti svarīgi arī drošībai, lai radītu ekonomiskus eh, noteikumus eh, piegādē, tas ir ļoti svarīgi arī mobilitāte tieši kravas transporta pārvadājumos. Tādēļ man ir lūgums, kā jau Francijas prezidentūra to ir paredzējusi palīdzēt nākamajai prezidentūrai, jaunajai prezidentūrai, ir svarīgi, ka Francija, Dominika, tu, kā Francijas transporta ministrs, to ļoti aktīvi darītu un palīdzētu Čehiem šajos abos projektos uh, panākt pozitīvu rezultātu. Mēs tev esam jau pateicīgi, bet būsim tev vēl pateicīgāki, ja abi šie dokumenti tiks uh, veiksmīgi pabeigti. Paldies! Well, thank you, President. Lielas paldies, priekšsādātāji! Es gribēju pateikties ministra kungam par Francijas prezidentūras laikā paveikto darbu. Paldies arī par viņa ziņojumu. Tagad šeit mūsu komitejas priekšā. Domāju, ka ir bijuši jā jautājumi, kur esam goši panākums, un tie arī pilnīgi noteikti kā tādi ir jāatzīst. Ir ja tīpaši to var attiecināt uz jūrniecības, ja kuģniecības pakotne. Tur darbs tiešām bija ārkārtīgi garš, tas viss tika vilkts un vilkts garumā, gara procedūra un beigu beigās šķiet tomēr rezultāti tiešām bija lieliski. Nu, šķiet, ka Francijas prezidentūra ļoti piestrādāja pie konkrētā uh, dokumenta. Es ilgi atcerēšos Francijas pastāvīgo pārstāvi, ko mēs satikām bieži vien, uh, Man nu, šķiet vienīgais, vienīgā reize, kad redzēju viņus maidām, bija pat pašas beigas, pats noslēgums. Un tad es zināju, ka mēs gūstam panākos. Tad, kad šis te vētnieks mazliet, mazliet pasmaidīja. Nu, lai nu kāds ar nebūtu, domāju, ka ikviena centieni nākt klajā ar kaut kādu vienošanos, kas tiešām bija izmisīgi vajadzīga, tiešām vainagojās panākumiem. Tas bija ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un kuģniecības sektoram kopumā. Domāju, ka tiešām var jūs tikai apsveikt ar šiem panākumiem. Un tieši tā kā jūs teicāt, arī emisiju tirzniecības schēma, ko pieminējāt, kas, protams, tika it kā daļai mantot no Slovenijas prezidentūras, tomēr beigu beigās atbilstīgi noslēdzās. Mēs nonācām pie līdzsvarotas regulas Atsevišķi no mums bija mazliet vienā posmā nobažījušies par to, ka līdzsvar trūks, vai nu uz vienu vai uz otru pusi, bet, nu, jāsaka, jūsu prasmju rezultātā mums ir izdevies panākt šo līdzsvaroto ETS, jeb tirniecības, emisiju tirniecības schēmas. Tālāk arī par šiem vidē draudzīgiem ir tīriem transporta līdzekļiem. Nu, manuprāt, tā ir viena no tām jomām, uh, kas varbūt nav tāda īpaši pievilcīga, nu, te nav tā runa par lieliem boingiem vai milzīgiem kruīz kuģiem, bet tāpat laikā tā ir ļoti svarīga daļa, tas svarīga ikdienas daļa, it īpaši tad, ja vēlamies šo jautājumu apskatīt no vides un transporta vides perspektīvas. Francijas prezidentūra pašā sākumā pateica, ka tā būs viena no prioritātēm, Un, nu, gribu jums pateikties, apsveicu jūs ar šiem panākumiem. Par lidostu nodokļiem te mans kolēģis strādīja pie tā kā referents. Bet, nu, tiešām panākumi ir gūti. Tas tik uzsāks darbs, tik uzsāks citā prezidentūrā, bet Francijas prezidentūra pielika punktu tam visam un pozitīvu punktu. Es domāju, tiešām varam jūs tikai paslavēt nu, tomēr ir arī zināms sarūktinājumi, to nevar nolikt. Un jūs jau droši vien gaidījāt, ka es tos pieminēšu, jo jūs pats jau pat pieminējāt to savā uzstāšanās laikā. Nu, piemēram, šīs eh, ceļu sankcijas, ceļu atbildīguma sankcijas, ir tīpaši tad, ja šo jautājumu sasaistam ar ceļu drošības aspektiem. Problēmas, ar ko sastapāmies faktiski nebija saistīts ar transporta sektoru. Tās bija drīzāk tāds juridiska rakstura problēmas. Mans uh, labais draugs Ježembauska kungs, būdams jurists, uh, nu jā, es vienmēr saku pārāk daudz juristu politikā, pārāk daudz juristu politikā, to vienmēr esmu teicis. Un lūk, klasisks piemērs. Nepietiekam skolotāji, nē, varētu vairāk būt skolotāju politikā, jā. Nu, lai kāds ar nebūtu. Nu, jāsaka, tas bija vēl viens tāds sarūktinājums, un es zinu, ka jūs kā prezidentūra arī to sapratāt. Nu, vēl pāris punkti. Par CRS. Bet mēs joprojām priekšādātā premjerministrs kungs gaidām, kad komisija izpildīs savu pie apsolījumu. Un mēs varēsim atgriezties pie šī jautājuma, jo jāsaka, ka mēs daudz esam vēl ļoti nobad, nobažījušies. Uh, par šiem pārvadātājiem un par tām pilnvarām, kādiem viņi, kādas viņiem ir attiecībā uz CRS. Tālāk par dzelzceļu sa, savietojamību un infrastruktūru sakārtošanu. Joprojām uzsvars tik liks šai ziņā ļoti liels, bet prezidentūras laikā, protams, tieši Francija tiek apsur, aps, apsūdzēta tajā, ka tā neatver savu dzelzceļu infrastruktūru citām valstīm. Un Francija, jāsaka, dzelzceļa ziņā uh, ģeogrāfiski ļoti centrāla. Un es labprāt gribētu redzēt kaut kādu virzības priekš gan nacionālā mērogā, gan, nu, varbūt Francijā, lai mēs varētu izkļūt no šīs trupceļa, kur dzelzceļi ir nesavietojami, tie netiek sās, sakļauti vienā tīklā, un mēs varētu tādā veidā daudz efektīvāk darboties. Un beidzot par sesaru. Nu, arī man šeit tomēr jāsaka, un tas netiec tikai uz Franciju, bet arī uz citām valstīm, te gribu lūgt un teikt, ka, lūk, mēs strādājam pie tā, mēs joprojām uh, e, sastopamies ar problēmām. Jums taisnība, premjer, uh, e, ministra kungs, kas es ar var ļoti palīdzēt vidē, bet joprojām pastāv problēma, un mēs katru reizi no jauna ar to sastopamies. Tas ir par gaisa telpu, cik liela gaisa telpa ir militārajām vajadzībām un tā tālāk. Un te es arī varu teikt jums, ka jūsu valsts ir tieši tā, vie, tā valsts, kam ir ir ļoti plaša gaisa telpa, kas ir rezervēta tieši militārajām vajadzībām, un nav pietiekama elastības, lai šo gaisa telpu, piemēram, dalītu arī civiliem nolūkiem, paredzētu to izmantotu, līdz ar to pātrinot lidojumu, lai, samazinot lidojumu laiku un samazinot emisijas un tam līdzīgi. Tātad tu šo punktu gribēji jums pateikt, tomēr, kā, kā persona, kas daudz un dikti ir runājis par to gaisa telpas apjomu, kas, nu, Eiropā pārāk daudz paredzētu militārajām vajadzībām, bet, nu, jebkurā gadījumā priekšādā kungs, es zinu, ka Francijas prezidentūra strādāja ļoti eh, pamatīgi un gribētu pateikties par visiem tiem centieniem, ko tā izdarīs pēdējos sešu mēnešu laikā. Jāsaka, nav daudz prezidentūras, kas to ir darījuši pēdējā laikā. Paldies! Mrs. Terks. Šterks kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties ministram. Mēs šeit runājam tagad, nu jau tādā izskaņas brīdī, jūs prezidentūra jau ir nostāsies, bet tajā brīdī, kad jūs gatavojāt prezidentūru, jāsaka, jūs mēnešus pirms tam jau gatavojāties. Un mēs jau toreiz ar jums sazinājāmies, domāju, tas bija lieliski, ļoti labi, kā sākt darbu, kā sākt to sadarbību ar parlamentu. Un jāsaka, šī sadarbība izrādīsies eh, auglīga, par to gribētu jums pateikties. Domāju, ka tiešām šī prezidentūra bija ļoti veiksmīga, bija ļoti labi sagatavošanās darbi veikt. Protams, bija arī domstarpības no nu, tām nevaram izvairīties un bija vajadzīgi diplomātiskie paņēmieni, jā, bet, nu, jums bija pan, guvāt panākums. Kolēģi jau minēja te virkni e, tēmu, virkni tematu, un nenosaukšu tos visus vēlreiz, bet viens, ko gribēju pieminēt, bija kuģniecības drošības pakotne. Tur mums bija diezgan lielas grūtības un problemātika bija ļoti daudz tehniskas palīdzības, ko saņēmām no jūsu dienestiem šai ziņā, no pastāvīgās pārstāvniecības Briselē un no Parīzes tāpat. Un, ja skatāmies uz šo projektu, šo dokumentu kopumā, tad jāsaka, mēs taču sākām darbu jau 99. gadā. Un tad viss tālāk izrietēja no šiem darba aizsākumiem. Un domāju, ka šī secība Eiropas Savienībā bija loģiska, parlaments nospēlēja savu lomu, tāpat arī komisija, lai beigu beigās saglabātu šo Eiropas aspektu, šo Eiropas aptvērumu dokumentā, un domāju, ka padomu ļoti labi nospēlēja arī savu vietu. Uh, Eh, nu jā, tiešām žēl, tieši tā kā jūs teicāt, ka ceļu satiksmes drošības jautājumā netika panākts tik daudz, kā gribējām. Drīzāk, eh, nu, bet nu jāsaka, jā, ka atlikts uz tālāku laiku jau vēl nekas nav zaudēts. Domāju, ka šis jautājums vēl atgriezīsies, padom pie tā vēl atgriezīsies un cerams, ka arī, cerams, arī jūs paudīsiet savu atbalstu tiekoties eh, dažādās ministru padomēs. Es ar nepacietību gaidu nākotni gan uz attiecībā uz ērika pa, pasākumu pakotni, gan arī Ails Senders ziņojumu, kas jau liecina, ka viss transports sektors joprojām ļoti labi parāda tādus nacionālos refleksus un instinktus. E, valstīm, protams, ir visdažādākās reakcijas uz kaut kādiem dokumentiem. Daudz domā par to, vai ir vajadzīgs tas kā strateģiskais sektors, vai vajadzīgs to no jauna vērt, vai un tā ir pirmā, un pirmā reakcija ir tādas bailes, bažas tieši transporta politikas, jo mēs domājam, nu, ļoti žēl, ka tā. Uh, Un man bail, ka tagad ekonomikas krīzes apstākļos tas būs vēl sarežģītāk. Komisija teica, ka krīze būs ļaunāk nekā gaidīts. Nu tā tad eh, šāda veida reakcijas vēl tikai sāsināsies. Koordinātoru sanāksmē nu pat mēs runājām par to, cik svarīgi transeiropas tīkli, jeb ten. Un tagad mums ir jāuzsver, vēlreiz jāuzsver, ka starptautiskā sadarbība starp dalību valstīm ir ārkārtīgi nozīmīga. Ir jāturpina uzturēt kontakti starp dalību valstīm, jābūt šai atvērtībai, jāpadara iekšējais tirgus funkcionējoši, un transporta jomā mums jāpievērš tieši šim aspektam. Es zinu, ka es esmu mazākumā šai parlamentā, īpaši tad, kad runājam, piemēram, par kabotāžu, bet es domāju, ka šāda veida restriktīvas attieksmes mums nepalīdzēs. Un tad, kad runājam par ilgtspējību, kā jau Jāržam Boska kungs to pieminēja, un tas minēts arī citos ziņojumus, es saku, ka mēs neaizmirsīsim, ka turpmākie gadi būs, nu, izšķirīgi nākotnes definēšanā. Gribētu pateikties vēlreiz Francijas ministram. Uh, Bet, nu, lūdzu, lūdzu, paturiet visus šos jautājumus joprojām padomas darba kārtībā, jo jūsu valstī, protams, ir liela e, teikšana un, jāsaka, jums ir savi īpatnēji attieksmi, piemēram, dzelzceļa jomā. Un mums vajadzēs pie šiem jautājumiem strādāt ir tādā eiropeiskā veidā. Un jūsu valsts ir pilnīgi jau noteikti viņam centrāla loma šeit. Paldies. Whichever you want. <laughs> okay, Kramer, go ahead. Nu tad Krāmerkungs. Ak tā, nu tad man ir jāsāk. Nu labi. Lichtenbergers kundze vai Krāmerkungs, nu kurš tad sāks? Nu kā jūs? Labi, Krāmerkungs saka. Paldies, priekšstādātāja kungs. Valsts sekretāra kungs, arī es no manas politiskās gripas, grupas var, gribu teikt paldies. Tas bija ļoti izsmaļoši un arī par uh, jūras drošības un jūras kuģošanas jautājumiem mēs uh, izsmeļoši runājam, un es domāju, ka bez jūsu iesaists mēs diez vai būtu uh, to sasnieguši. Pēdējie divi uh, dokumenti mēs bijām skeptiski, bet no nu, jūsu skatījumā patiesi prezidentūra ir veiksmīgi bijusi, jo jūs to veiksmi panācāt. Vēl jautājumu, kurus jūs pieminējāt, nu tur es skatos um, kritiskāk. Satiksmes drošība, tas, ka nav šīs pārobežu sankcijas, nu, tas praktiski, tā ir praktiski mūsu noliekšana ceļos. Ja Francijas pilsonis, piemēram, ar savu Peugeot vai Renault vai varbūt ar vācu automašīnu Berlīnē, kur Fürstendam uh, brauc pilnīgi nepareizi un uh, saka, ka, nu, es uh, vienmēr apbraucu um, sastrēgumu, Tas neveicina izpratni starp vāciešiem un francūžiem, jo uh, šim Francijas pilsoņiem, nu, pilnīgi vienalga ir par uh, soda uh, kvītīm. Viņš saka, nu, nekas jau nenotiek. Vai arī tas vācietis, kas dzīvo Londonā un nemaksā uh, nodevas iebraukšanai vecpilsētā un visu laiku brauc cauri vecpilsētā, jo zina, ka viņi nesodīs. Tas nav savietojums ar Eiropu, tas neatbilst Eiropai. Tie ir tādi atlikumi nacionālajai politikai, un tas ir jāmaina. Un ar visu izpratni par juridiskajām problēmām, kādas ir, tas nav tolerējams, jo tas uh, pārkāp šo uzticību uh, tiesiskai, uh, nu, teiksim, tiesiskas uh, savstarpējības principam. Jūs neesat vairs prezidentūra, bet es lūdzu turpināt risināt šo jautājumu, jo kā principam jābūt ir spēkam tas, ka mums ir ne tikai iekšējais tirgus Eiropā, bet arī neviens uh, nedrīkst izvairīties uh, Um, no sodiem vienkārši tāpēc, ka dzīvo kādā citā valstī. Un otrs jautājums - tīras automašīnas. Nu, šeit arī nebija veiksmīga mūsu situācija. Vācijas automobiļu ražotāji jau 90. gadu vidū uzņēmās pašu saistības un līdz 2008. gadam gribēja vidējās vērtības samazinās 140 gramu uz uh, kilometru CO2 izmetošu. Uh, Un tad, kad viņi 2005.6. gadā konstatēja, ka viņi to nespējas, tad viņi saka, jā, nu labi, tad mēs 120 līdz 2012. Gad, 12. gadam sasniegsim. Bet tad, kad situācija mainījās, tad mēs redzam, ka uh, Vācijas automobiļu ražotājiem bija ļoti grūta situācija un arī pārstāvji padomē panāca šo situāciju, ka, nu, situācija neatrisinās. Merkels kundze teica, nav iespējams vispār, ja ir tāds sauklis, ka tas nav iespējams, tad to nedrīkst akceptēt, bet vienalga šie mērķi nav sasniegti, un m, mm, tas ir ļoti žēl, jo automobiļu rūpniecība nav izmantojusi šīs iespējas, un šo laiku, kāds viņai bija dots, viņi ir izmantojusi vienkārši, lai nogulētu to, un tā apdraud darba vietas šajā automobiļu ražošanā. Uh, viņi neatbil, automašīnas neatbilst uh, tīras uh, braukšanas principiem un netiek pārbraukt. Es nevaru, teiksim, jums likt par to uh, justies vainīgam, bet tas ir, neve, tā ir neveiksme Eiropai kopumā. Un tagad par ETS. Nu, Iežambavs kungs ir izgājis ārā. Viņš to atzinīgi vērtēja, jo uh, ar to netiek apgrūtināta gaisa satiksme, bet es domāju, ka šeit neiet runa par papildus apgrūtinājumu, bet, bet gan par to, ka jāsamazina privilēģijas. Ja es no Berlīnas ar vilcienu braucu uz Briseli, tad 19% PVN maksāju. To Vācu valsts uh, prasa. Ja ar lidmašīnu lidoju, tad uh, tas atkrīt. Tas nav godīgi. Un tas absolūti nav saistāms ar klimata aizsardzību, jo mēs zinām, ka izmeši stratosfērā ir trīs uh, līdz četras reizes bīstamāki nekā sauszemē. Kādēļ tas tiek veicīts? Veicināts ar valsts subvencijām, to es ne, nesaprotu. Un arī šai kontekstā Runājot par emisiju tirdzniecības sistēmu, Vācijas dzelzceļš un arī Francijas dzelzceļš nav iesaistīts, bet viņi pērk elektroenerģiju. Un uh, aviācija ir izslēgta no tā, jāsamazina privilēģijas. Un Francijas uh, uh, dzelzceļš maksā nodokļus, izmanto dīzeli un arī Vācija un Eiropā. Bet uh, uh, lidmašīnas nemaksā nodokli par lidmašīnas uh, degvielu. Un šādi tiek zaudēti 14 miljardi eiro Eiropā ik pa gadu. Un arī jūs vēlos turpināt, aicināt turpināt darboties, lai vismaz būtu godīga šī situācija. Nevis, lai pieļautu situāciju, ka klimata bojātāji arī vēl tiek valstiski atbalstīti. Un paldies par prezidentūrā paveikto arī mans politiskās grupas vārdā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī gribētu pateicību ministra kungam par prezidentūrā paveikto un, protams, pirmām kārtām par jūr, jūrniecības drošības paketi, kas varbūt tās kādu brīdi arī likās, ka eh, tik drīz mēs viņu nespēsim pabeigt. Eh, runājot par aviāciju, es zinu, ka arī Franču prezidentūra gatavojoties savai prezidentūrai Slovenijas prezidentūras laikā ieguldīja lielu darbu uh, attiecībā gan uz e, emisijas tirzniecības ieviešanu aviācijā, kurā tika atrasti labi sabalansējumi par labu arī ātri augošām avio kompānijām. Un arī labs, man, manuprāt, vērums un gala rezultāts bija Stokmana kunga ziņojumā par lidos nodavām. Tā kā tas uh, darbs, jo faktiski, es domāju, panākumi jādara uz abām prezidentūrām. Uh, es arī gribētu paust nožālu par, par pārobežu ceļu satiksmes pārkāpumu nesankcionēšanu, šīs direktīvas neveiksmi šī stadijā, bet es domāju, ka uh, vajadzētu nenokārt roku uh, un sagaidīt arī pozitīvu risinājumu ar Lisabonas līgumu un faktiski pie šīs uh, situācijas atgriezties tīri no juridiskās plāksnes, ja nespēsim citādi pārkāpjot šo te pirmā pīlāra argumentāciju. Uh, un visbeidzot par Čehijas prezidentūru, es uh, tiešām aicinātu, līdzīgi kā Žņebovskungs jau minēja, faktiski pievērst eh, arī uzmanību šajā īpaši sarežģītajā politisko un ekonomisko laikā, kas ir Čehu prezidentūrā iekrits, eh, nenovirzīties ehm, zaļā transporta jomā, vidē draudzībā transporta jomā un arī eiroviņietas sakarā, ehm, nenovirzīties no ilgtermiņa mērķiem šajā finanšu krīzes situācijā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi no, no, no ilgtermiņas mērķa sasniegšanai transporta politikā. Paldies! Devo informarmi che ho lasciato parlare i rappresentanti di gruppo. Jā, eh. liels paldies! Paldies grupu koordinātoriem! Nu šķiet, ka pamazām mums sāk trūkt laika. Bet nu tomēr došu vārdu vēl Pošrā kungam. Bet gribēju atbildēt Kirkopu kungam un tiem trim runātājiem. Nu, nu tātad vienu minūtu katram. Kirkopu kungs jums pirmajam vārds koordinātoriem tagad. Jā, mums ir iespēja šeit runāt arī par jauno prezidentūru. Es ceru, ka mums būs vēl tā iespēja, tad, kad klāt būtu arī Čehijas pārstāvi. Es gribēju pavisam īsi teikt, ka, manuprāt, šī Francijas prezentūra bija vienkārši lieliski, vismaz no mūsu viedokļa skatoties. Jā, protams, ir dažs labs nepabeigts darbiņš. Un, nu, uz to arī vēlos koncentrēties savās 35 sekundēs. Nu, tas ir saistīts, piemēram, ar manu ziņojumu par CRS Es piekrītu Brainam Simpsonam, kurš, nu, tā diezgan, nu, labvēlīgi breķņās ar manu atbalstu. Jā, mēs ar to nodarbojamies, bet šobrīd esam tai situācijā, kad padomi ir pieņēmus, un tas ir astotais punkts pirms Ziemassvētkiem, pieņēmums e, dokumentu, bet nevēlas tagad noteikt konkrētu laika grafiku, kad tad e, runāt par šiem e, vecāku uzņēmiem, ja pārvadātājiem. Un, Un tāpēc es būtu ļoti pateicīgs, ja nu, šādu nepabeigtu darbu saistībā varētu tomēr, jūs varbūt varētu kaut kāds bažas paust tā, lai var eh, kaut kāda rīcība notikt šajā jautājumā, bet runātājiem tiek nogriezt mikrofons. Nākamais runātājs. Jā, pavisam ātri. Simpsona kungam izteikšu komplimentu un gribētu a, precizēt par eiro, a, viņiet runājot, jo 9. decembrī tika sasniegta vienošanās. A, padome, un es domāju, ka daļa atbildības tādas kolektīvas piekrīt arī uh, uh, prezidentūrai, un tas nav īpaši pozitīvi vērtējums. Un tagad par ceļu satiksmes drošību. Francijā mēs prasam, lai tiktu saglabāta vismaz uh, esošā uh, situācija. Gribētu uzzināt jūsu viedokli. Un uh, par jūras satiksmes drošību. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Francijas prezidentūrai vēlos pateikties jums, ka jūs pieminējāt uh, visu šo darbību, un arī prezidents, Francijas Republikas prezidents bija uh, Eiropas parlamentā un atzinīgi vērtēja parlamenta darbību, un mēs arī atzīstam Francijas Republikas prezidenta, prezidenta personīgo iesaistu. Paldies! Nākošais runātājs Paskvālkungs. kungs. Jā. Stāstījums bija ļoti izsmeļošs, kuru mums sniedza. Arī atsaukšos uz Sarkozī kunga ļoti aktīvo darbību un teikšu, tas, ko jūs paveicāt jūras satiksmes drošībā, ir izcils. Jūs prezidentūra ļoti izšķirīgi rīkojās. Un uh, Vēlos īpaši eh, pārsvārds teikt par Pirenejiem. Single European Sky eh, tika jau pieminēta, bet jau 300 eh, gadu ilgumā Spāņi un uh, Briti uh, diskutē un nav raduši vēl risinājumu visos strīdīgajos jautājumos. Varbūt, ka Eiropas Savienība varētu palīdzēt rast uh, risinājumu. Paldies! Nākošā runātāja Revera Konce. Dargais Dominik, priekšstādā kungs atzinīgi vērtē jūsu darbu un neuzskatīšu visu to, kā iepriekšējie runātāji, bet pirms pāris mēnešiem maz kas ticēja, ka varēs tikt sasniegt vienošanās trešajā jūras pakotnē. Jūs runājat visam īsi arī par Cezaru projektu. Vai jūs domājat, ka tāda noslēdzoša vienošanās būtu iespējama un arī uh, Single Sky pakotnē, vai otrais risinājums ir jau, teiksim, plānots? Uh, tāpat arī vai Gibraltāras lidostas kontekstā ir uh, redzams risinājums un kādi būs jūsu ieteikumi nākošai prezidentūrai un kādi jautājumi būs nākošajā satiksmes ministru sēdes darba kārtībā? Paldies! Nākošais runātājs Fernandes kungs. Paldies! Priekšādātāji! Priekšsēdā kungs arī es vēlos pateikties Francijas prezidentūrai par rezultātiem, kādi tika sasniegti. Tas skar ne tikai Eiropas Savienību, bet arī tādēļ, ka šī prezidentūra ir konkrētus rezultātus sasniegusi Eiropas pilsoņiem. Ja, nu, tie tiešām tādi adekvāti rezultāti ir sasniegti. Mēs runājam par jūrniecības pakotni, kolēģi jau to pieminēja, arī es ļoti augsto vērtēju. Un sveicu gan jūs, ministra kungs, gan arī Francijas prezidentūru kopumā. Pats biju referents ziņojumā par. Uh, par uh, atbilstību karoga valstu saistībām un pozitīva šī ziņojuma virzība ir uh, saistīta ar jūras drošību. Tas ir skatāms tādā vispārējā kontekstā. Tātad vēlreiz atkārtošu Francijas prezidentūra ir ļoti veiksmīgi strādājusi. Tā ir atļāvusi novērst uh, daudzus šķēršļus un uh, veiksmīgi darbojusies būtiskākajos jautājumos. Un ceru arī, ka mans ziņojums uh, uh palīdzēs rast risinājumu drošības jautājumos un ka tam būs pozitīvs uh, uh, efekts uz sociālo jomu, sociālo jautājumu risināšanu un arī tas viss uh, tiek strādāts uh, pilsoņu labā. Uh, Tāpat arī kā mūsu komitejas priekšsādētāja ziņojums ir ļoti veiksmīgs saturā un ceru, ka mm, visa šī dokumenta pakotne tiks veiksmīgi noslēgta, un tas nebūtu iespējams, ja Francijas prezidentūra nebūtu bijusi tik atvērta un tik veiksmīgi darbojusies. Pateicos jums vēl vienreiz. Paldies! Un vēl viena pavisam īsa lieta, ja atļausiet priekšsēdētāja kungs. Uh, Tas, eh, kas jāsaka par ETS, es eh, atzinīgi vērtēju sasniegtos eh, rezultātus un vienošanos, bet, nu, nevaru atturēties no vienas lietas pieminēšanas, protams, ārkārtīgi attālo reģionu problēmām šīs problēmas uh, ir nozīmīgas visai Eiropas Savienībai, un es domāju, ka jāpavirzās arī šo jautājumu risināšanā. Ir uh, būtiski, lai uh, darbs uh, turpinātos. Paldies, priekšsēdētājs. Pateicos visiem kolēģiem, kas ir iesaistījušies šajās diskusijās, un domāju, ka mēs tā ļoti pozitīvi esam runājuši par Francijas uh, prezidentūru un par bilanci, kāda ir. Uh, uh, izsakāma. Tātad viss bija ļoti veiksmīgi, un tagad uh, dod vārdu Dominikam noslēguma vārtiem. Priekšstādātāja kungs, paldies par jūsu draudzīgajiem vārdiem, arī par tiem draudzīgajiem vārdiem, kas tika teikti attiecībā uz Franciju un Francijas uh, prezidentūru. Vēlreiz atsaucoties uz paveiktajiem darbiem, teikšu Georgam. Georgas precīzi pierakstīja to, kas tika teikts par ceļu satiksmi, par kravu pārvadājumiem. Francija ir devusi savu ieguldījumu, lai veidot kopēju pozīciju, un domāju, ka Čehijas prezidentūra, vismaz tas, tas, ko viņi mums teikuši, ka tā būs arī viņa prioritāte. Un patiesi žēl, ka neizdevās pavirzīties tālāk šo sankciju uh, pārobežu jautājumā. Paldies arī Simpsona kungam. Paldies par viņa priekšlikumiem. Patiesi eh, pievienojos viņa eh, nožēlas vārdiem par Cezanu, par sankcijām pārobežu kontekstā, par interoperabilitāti runājot. Daudzas valstis iesaistās eh, šajos maksājumos par Uh, ceļu izmantošana ir uh, Vācijas, Francijas, Čehijas un daži citi uh, modeļi. 2011. gadā mēs ceram pavirzīties uz priekšu, nu, respektīvi Eiropa. Nevēlas ceļu satiksmē pieļaut to pašu kļūdu, kāda ir pieļauta uh, dzelzceļa satiksmē, jo katram ir sava elektroapgādes uh, sistēma, signāldošanas sistēma, drošības sistēma un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Un ir daudz un dažādas šīs sistēmas, mēs nevēlamies kļūdas atkārtot, mēs vēlamies virzīties uz priekšu. Tagad par Francijas uh, dzelzceļa tirgus uh, atvērtību ir dažādi viedokļi par šo tēmu. Es esmu dzirdējis, ka atvērtība um, virzās uz priekšu labi, ir zināma kavēšanās salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. 2008. gadā privātie pārvadātāji uh, apmēram 13% no krāvu pārvadājumiem bija nodevuši citiem. Uh, un tas ir vairāk nekā dubultojums vienā gada laikā, un janvāra beigās, eh, burtiski pēc pāris eh, nedēļām, būs eh, speciāls tāda regulē, speciāla regulējoša iestāde, kas skatīsies, kā šī interoperabilitāte var maksimāli tikt veicināta un kā mēs varam veicināt sadarbību, lai atbilst arī Eiropas mērķiem. Tagad par Sterkskunga teikto mums ir at, atklāta, atvērta pozīcija ceļu satiksmes jautājumu, drošības jautājumu un arī par uzņēmumu situāciju. Ekonomiskā situācija ir sarežģīta, bet mums ir jāvirzās uz priekšu un mēs vēlamies plašāk tādu atvērtību un mēs aktīvi strādāsim. Paldies Krāmerkungam par viņa piedāvājumiem. Jā, par, jā patiesi mēs nesam izmantojuši šo vēsturisko iespēju uh, sankcijas pārobežu kontekstā pieņemt. Uh, 2009. Uh, gadā tas netiks, ne, nestāsies spēkā, patiesi žēl. Un par tīrajām automobiļiem es uzklausīju jūs teikto. Un es domāju, ka mums ir vēl daudz politiskās, uh, politisko pūliņu jāpieliek. Uh, risināsim krīzi un palīdzēsim Eiropas uh, uh, uzņēmumiem. Paldies Zīles kungam par viņa mm, ierosinājumiem, arī uh, Kirkopa kungam. Es, uh, es uh, esmu piemēršas uzreiz eh, to, ko jūs runājat. Jūs runājat par aizsargu klauzuli un eh, par Francijas nostāju, bet atvainojiet, es īsti neatceros, kāds bija tas jūsu eh, pirmais jautājums. À, es runāju par eiro viņieti. Jā, esmu absolūti pārliecināts, ka mēs neesam tālu no vienošanās šajā jautājumā. Nu, Politiskās atšķirības Eiropā un ekonomiskā situācija ir iemesls, kādēļ nesam tālāk pavirzījušies, bet ceru, ka dosimies uz priekšu ātri. Georgs saka, lēnām, lēnām, ne tik ātri, bet uh, es domāju, ka tomēr dosimies uh, ātrāk uz priekšu nekā tie trīs gadi, kas bija nepieciešami pirmās direktīvas pieņemšanai. De Grandes Paskvalkungs par Pirenejiem. Jā, nu es ceru, ka nākošās prezidentūras darbosies, lai būtu trešais, trešā saiknes ar Franciju un Spāniju. Mums jau ir tunelis, kas drīz tiks iesvētīts un ko mēs kopā mm, iesvienīsim. Un starp Perpiņonu un Žironu un Barcelonu uh, kursēs vilciens. Un tas ir vēsturiski pirmais. Uh, šajā gadsimtā, un es domāju, ka tas patiesi ir apmierinošs punkts. Kristāņas Deveraks jautājums par Cēzaru, par Čehijas prezidentūru. Jāpieņem masterplāns uh, marta beigās padomē. Ceru, ka lietas virzīsies šādā izpratnē. Un uh, dažādie vēsturiskie skatījumi starp spāņu un britu mūsu draugiem. Es domāju, ka šajā gadsimtā jautājums risināsies un ka mēs ātri pieņemsim lēmumu par mm, single sky. Neskatoties uz visiem mūsu centieniem, mēs vēl nevarējām to pilnībā izskatīt, bet jūs jau arī zinat, ka arī vēsturiski dažkārt jautājumi nav risinājušies tik tālu, bet mēs ceram uz ļoti labu attīstību nākotnē. Paldies! Dēne. Grazie ancora. Uh... Lieliski, paldies jums, saka priekšādātājs. Paldies, Busaro. Nu, dzīve turpinās, protams. Viss iet uz priekšu. Mēs turpināsim tagad darbu pie mūsu nākamā darba kārtības jautājuma un tie ir grozījuma apsvēršana Eiroviņas direktīvai. Vooraleer in te gaan op de amendementen zelf, zou ik uh, voorafgaandelijk twee... Priekšādātā pirms mēs sākam apspriest grozījums, es vispirms gribētu komentēt divus jautājumus. Pirmais ir par laika grafiku. Piekrītot, eh, vienoš, panākot vienošanos ar ēnu referentiem un šodienas debatēm. Verleggen en Tātad tie grozījumi, kas tika iesniegti, vēl nav iesniegt visu, un mēs varētu pārlikt to līdz nākamajai transporta komitejas sanāksmē 11. februārī. Tas neietekmēs dokumentu izskatīšanas laiku plenāru sēdē, jo tā ir paredzēta marta pirmajā uh, eh, plenāru sēdē. Bet ko gribēju jums atgādināt? Kāds ir mērķis Eiroviņas direktīvas gadījumā? Mēķis pēc Eiropas parlamenta lūguma bija sniegt juridisko ietvaru dalību valstīm, kas vēlētos piedalīties šai sistēmā, respektīvi, kur ārējās izmaksas, ko rāda ceļu transports, tiktu iekļautas. Tātad ārēja izmaksas iekļaušana, jeb internalizācija, sauciet to, kā gribat. Nu, tas būtu tikai viens solis citu pasākumu vidū, kas jāspēr, lai ietu uz ilgspējīgāku transporta sistēmu kopumā un domāju, ka visi šim mērķim piekrīt. Nu, reakcijas ir bijušas visdažādākās. Gan no parlamenta kolēģiem, gan arī no citurienes. Ir bijušas plašas debatas, 530 grozījumi iesniegts. Un tas parāda, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums. Nu, un jāsaka, protams, ka šiem priekšlikumiem var būt ļoti nopietnas sekas arī ietekmus sektoru. Man kā referentam uh, uzdevums bija saskatīt arī katru atsevišķo koku e, šai lielajā mežā. Un jādomā par to, kā tad e, panākt vairākuma, vienošanos vairākuma starpā. Pēdējās pāris nedēļās man bijuši ļoti daudz konstruktīvu dialogu ar ēnu referentiem augstu vērtē šo sadarbību. Domāju, ka mums visiem augstu jāvērtē tas, ka sākotnējās pozīcijas tiešām bija ļoti dažādas, bet laika gaitā tomēr tās pamazām satuvinās, pamazām mēs nonākam pie kaut kādas konverģences. Bet, nu tā kopumā runājot, man tomēr jāsaka, tiešām mēs virzamies uz priekšu, virzamies uz priekšu vairākos tādos būtiskos aspektos. Pirmais punkts, par ko mums jāvienojas ir nepieciešami izvēlēties šīs te ārējās, ārējos faktors, ko vēlamies iekļaut sistēmā. Kā jūs saprotat, tad ir pašlaik tiek ierosināts, ka, piemēram, trokšņa piesārņojums un gaisa piesārņojums tiek iekļauts šajos faktoros, šis, šie, šie te izmaksu aprēķināšanā. Ir iesniegti grozījumi arī par citiem apstākļiem, piemēram, auto, autosastrēgumi. Auto Tāpat laikā daudz kolēģi vēlas, daži vēlas, lai būtu uh, vairāk šo ārēju iz, izmaksu, un citi atkal vēlas, lai to būtu mazāk. Nu, tā kā viedokļi tiešām atšķirīgi. Pamatojoties uz, paus, uz izteiktiem jautājumiem un paustajām bažām, nu, esmu secinājis, ka kompromiss ietvers, nu, virkni uh, jautājumu. Sākotnēji domāju, ka gaisa piesārņojums un uh, trokšņa piesārņojums neradīs diskusijas, bet izrādās nē, diskusijas tomēr turpinās, un diskusijas īpaši izraisa šis te sastrēguma jautājums. Un, piemēram, e, viņi prasa, nu, kāpēc mums vajadzētu tātad šo te iebraukšanas e, nodokli, tāpat vien nodokļu uzlikšanas pēc, un vai tad, vai tad ir kāda puse, kas ir atbildīga, kura puse no tad ir atbildīga par šiem tas astrēgumiem, bet, nu, lai arī varbūt tas ir labs arguments, arguments, tomēr jāsaka, ka ja mēs vēlamies, lai dalībvalstis ievieš šādu maksu, šādu nodokli visiem transporta līdzekļiem, tad mums jāļauj dalību valstīm ieviest tas arī attiecībā uz citiem uh, transporta līdzekļiem, ne tikai uz vieniem, bet arī citiem. Nu, tātad šī diskusija izvērsās diezgan plašā mērā. Nu, varbūt, ka kā tad tas būs, vai mēs to ierobežināsim tikai uz kaut kādiem vienu transporta līdzekļu tipu? Mums pilnīgi noteikti ir jānodrošina saikne arī ar citiem transporta līdzekļiem. Pat tad, ja šobrīd Eiropas parlamentam nav kompetences par šādiem, nu, piemēram, komerces transporta līdzekļiem. Nu, es personīgi domāju, ka vajadzētu iekļaut šo te congestion charge, jeb eh, sastrēgumu maksu, jeb nodokli, bet es zinu, ka citi ir pret to. Bet, nu, ja katrā ziņā dalību valstīm, tad jābūt nodrošinātai iespējai uzlikt šo maksu arī attiecībos citiem e, transporta līdzakļiem. Mērķis, protams, ir vienkārši u, samazināt sastrēgums, tas jau skaidrs. vēlam arī pēc iespējas tomēr eh, samazināt, nu paturēt pēc iespējas mazāk šīs ārējās izmaksas. Vēl viens jautājums, par ko tiek diskutēts, ir CO2. Domāju, ka būs daudz grūtāk panākt vienošanos par šo jautājumu. Varbūt pat vajadzēs, būs vajadzīgs atsevišķs balsojums, bet domāju, ka mums vajadzētu to tomēr paturēt, lai tas izdarītu spiedienu uz komisiju un padomu kopējā mērķa sasniegšanai, jeb harmonizēšanai, piemēram, attiecībā uz akcijas nodokļiem Domāju, ka akcijas nodoklis ir vislabākais veids, kā iekļaut šīs ārējās izmaksas, ja bija internalizētās. Daudzās valstīs, protams, sistēmas ir atšķirīgas un dažādi, dažādas metodas tiek izmantotas akcijas nodokļu noteikšanai un aprēķināšanai. Bet, nu, redziet, ja mēs tagad panāksim vienošanos, tad, nu, vajadzētu būt iespējamam sniegt dalībvalstīm kaut kādas vadlīnijas Jo jāsaka CO2, īpaši tajās stāstīs, kur CO2 vēl nav kā ārējās izmaksas eh, iekļautas pārējās izmaksās līdz šim. Tas būtu tāda aktīva rīcība, un dalību valstīm tad būtu attiecīgi arī jārīkojas. Ja varēsim panākt vienošanos par šo jautājumu, tad jāsaka, te virkni grozījumu atkristu, un eh, tad mums savukārt būtu tāds, nu, darba dokuments, ar kuru var strādāt. Uh, Nu, otrs ir tātad šī līdzekļu marķēšana. Visas politiskās grupas šķiet vēlas, nu, lai parlaments pārliecinātos, ka doma par ārēju izmaksu iekļaušanu tiek sasaistīta ar līdzekļu marķēšanu. Kā referentam man šķiet, ka mums jānosūt komisijām padomē skaidrs signāls, ka mūsuprāt tas ir ļoti svarīgs punkts un ka tas pilnīgi noteikti būs svarīgs arī turpmākajās diskusijās. Tātad 50 grozījumi iesniegt faktiski par šo jautājumu, par šo aspektu. Lai fokus vērstu tieši uz tātad eh, šo te līdzekļu marķēšanas jautājumu. Nu, ar daudz, daudz kolēģi ieguldījumu, es domāju, kopumā mums izdosies skaidru un gaišu pateikt, ka transporta sektoram šī līdzekļu marķēšana, jeb iezīmēšana ir svai, svarīga. Un gūtie ieņēmumi attiecīgi jānodrošina, jāparedz tieši transporta, transporta sektoram. Tas, protams, netiec uz pariem parastajiem nodokļiem, bet šai gadījumā mērķis tiešām būtu šos ieņēmumus atgriezt atpakaļ transporta sektorā un kopumā samazināt ārējās izmaksas. Tam vajadzētu būt iespējamam. Nu, protams, eh, nevajag jau tāpēc izslēgt obligāti citas investīcijas, nē. Un trešais jautājumu kopums ir saistīts, ko tad darīt ar griestiem, ar šiem uh, robežvērtībām? Daudz kolēģi saka, un tās arī bija mans sakotnējs viedoklis, ka, lūk, vēlamies taču ārējās izmaksas vienkārši iekļaut, nu tā tad varbūt aprēķināsim tās, izmantosim kaut kādas formulas, kuras liekam priekšā. Un tādu pēc tam varam iekļaut šo aprēķinu rezultātus, eh, konkrēti tos iz, iz, izkalkulēt, kā tas būtu nodokļos. Bet, nu, jāsaka, par to vienošanos gan būs ļoti grūti panākt. Ir ļoti, kom, tas ir ļoti sarežģīts aspekts. Un pārskatāmības dēļ es turklāt arī sapratu, ka mums būs vajadzīs pieņemt kaut kādas robežvērtības, kaut kādus griestus. Un tas būs vajadzīgs arī skaidrībai, tie precizitātē. Es saprotu, ja skatām to kopā ar, nu, atsevišķiem mazāk svarīgiem jautājumiem, nu, piemēram, iespējas nodrošināt kaut kādu veidu atšķirīgu režīmu kalnu reģioniem vai infrastruktūrām, īpaši delikātām infrastruktūrām. Un tās tad arī, protams, iekļautos ārējās eh, izmaksās, repetīšajos nodokļos, kas tiktu uzlikti. Bet, nu, tātad tie tādi bišķi mazsvar, mazliet mazsvarīgāki jautājumi, mēs pie tiem varēsim vēl piestrādāt. Ļoti daudz grozījumu iesniegt arī par atmosfēras piesārņojumu. Un tā vien šķiet, tas ir. Um, Te mēs runājam par Eiro 6 transporta līdzakļiem. Bet, nu, ja mēs skatāmies to visu kopā, tad es domāju, ka Vienošanos izdosies sasniegt. Ir vēl virkni tādi mazāk svarīgi jautājumi. Daudziem kolēģiem, piemēram, bija vēlme iekļaut ziņojumā kaut ko par intero, interoperabilitāti, jeb savietojamību, un tas jau būtu tad tehniski aspekti tīrks, tad parādītos ziņojumā, kas attiecas uz piemērojumu aptvērumu. Uh, tad es gribēju būt ļoti elastīgs šai gadījumā. Es pat neesmu pagaidām vēl izveidojis kaut kādu konkrētu nostāju, neesmu to formulējis, es gribu uzklausīt kolēģis, bet domāju, kopumā ir divas iespējas. Ir komisijas priekšlikums no vienas puses, kurā teikts, ka lūk, izvērsī, izvērsīsim aptvērumu, padarīsim to plašāku uz visiem starppilsētu ceļiem. Tas attiekt uz visiem starppilsētu ceļiem. Priekšrocība būtu tāda, ka būtu lielāka harmonizācija. Un, protams, spēles noteikumi līdz ar to vienādi visiem. Otra iespēja savukārt būtu ierobežot aptvērumu attiecībā tikai attiecināt to uz transeiropas tīkliem. Un tad dalību valstīm būtu lielāka elastība. Jo viņiem, protams, šī direktīva būs jāpiemēro tādā gadījumā ten projektiem. Viss pārējie projekti savukārt varēs eh, darīt kā vēlas, vai nu piekļaut šīs ārējas izmaksas vai nē. Tātad pēc principa, es principā atbalstītu lielāku harmonizāciju, bet tajā pat laikā, kā jau saku, esmu atvērts dažādiem priekšlikumiem no kolēģa puses. Un visbeidzot, mājas darbs, kas, ko, ko vēlamies uzdot komisijai. Un, nu, protams, tam būs, tai būs jābūt e, ļoti labai direktīvai, bet mēs jau vēlamies, lai tā būtu laba un pareiza arī pēc 20-30 gadiem, un diskusijas turpinās, tāpēc vēlamies aicināt komisiju e, veikt pētījumu turpmākajos gados par to, kā tad šo ārējo izmaksu iekļaušana atsaucas uz transporta sektoru. Mēs nedrīkstam, piemēram, šobrīd atteikties pilnībā arī no sistēmām, kuras pamatā būtu attālums vai laiks vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, varbūt tās ir pat taisnīgākas nekā pašreizējā ideja par ārēju izmaksu iekļaušanu. Mums jālūdz komisijai izpē kārtīgi izpētīt šo te mūsu pie pieņemamo lēmumu ietekme. Daudz kolēģis to ir aicinājuši un domāju, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Mums jābūt kaut kādam priekšstatam par to, kā tad ir visi iespējamie pasākumi un metodas, ko mēs varētu izmantot, lai risinātu situāciju. Jo tad varbūt mēs varētu, piemēram, iesniegt jaunu likumdošanas projektu. To varētu nākt, protams, klējā komisija. Nu, noslēgumā gribētu teikt, ka pamatojoties uz sarunām ar ēnu referentiem, es rīt sagatavošu ba jaunu balsošanas sarakstu. Tur tiks ietverti daži nedaudz grozīti kompromisa varianti, teksti, un tad nākamnedēļ vai, vai nedēļā pēc tam uh, mēs sīkāk strādāsim pie, pie jauniem, nu, organizēsim jaunas tikšanās, lai nonāktu pie vienošanās par tiem būtiskākajiem jautājumiem, kurus nu pat jums sniedz tādā kopsavilkumā. Protams, te jau būs arī virkne vēl cita grozījuma, nenoliedzam, ne jau viss ir šādās grupās sadalām, un par tiem es jums informēšu par savu viedokli balsošanas sarakstā, tur jūs redzēsiet. Nu tā, lai beigu beigās visi var attiecīgi reaģēt, mēs varam visu to aprunāt un apspriest. Paldies! Grazie. Eh, Jā, paldies. Referents. Jā, tas patiešām ir uh, pamatīgs darbs, ko jūs esat šeit veikuši. Jā, paldies priekšādātāji. Vardman Klauls kundze, kā ēna referente tautas partijas vārdā, es gribētu to, kas tikko tika izklāstīts, ko tikko kolēģis teica, vēl komentēt. Pirmkārt, gribētu teikt sirsnīgi paldies par jūsu aktīvo darbu. Es domāju, jums ir taisnība. Ja jūs mums atgādināt vēlreiz par mērķi, kuru mēs sākumā esam sev izvirzējuši. Mēs vienkārši vēlējāmies šīs ārējās izmaksas pēc iespējas eh, visā teritorijā ņemt vērā un ar tām strādāt. Mēs negribējām tagad nekādu juridisku ietvaru šai ceļu satiksmē, bet mēs patiešām gribējām vienreiz visas šīs ārējās izmaksas aprēķināt, pārēķināt un uh, paraudzieties, kādas sekas tās radies uz transportu kopumā, kādas sekas radies uz transportu kopumā un to novērtēt. Ja mēs to visu paturam prātā, tad tas noteikti ietekmēs arī noteiktus grozījumus. Noteikti, ka daudzi kolēģi to uzskata par ļoti būtisku ziņojumu. Jā, to jau parāda arī grozījuma skaits, bet to var interpretēt arī tādā veidā, ka šo ziņojumu var aplūkot ļoti kritiski. Noteikti daudzi kolēģi domā, ka viņi vēl nav gluži apmierināti ar jūsu priekšlikumu, tādēļ mēs gribam izdarīt pret priekšlikumus. To nevajadzētu aizmirst, turpinot darbu pie šī jautājuma. Varbūt, ka, nu jā, ar izaugsmu tas ir labi un jauki, bet tad vajadzētu izaugsmi censties to panākt mūsu virzienā, ja es to tā drīkstētu izteikt. Un es tikai varu cerēt, ka mēs nākamajās nedēļās kopā spērsim soļus uz priekšu. Un, kā jau es teicu, mums arī ir ļoti liela interese panākt vienošanos kas attiecas uz uh, kompromisiem, kompromisu iespējām. Par to mēs jau pagājušā nedēļā runājām. Jums ir taisnība, kad jūs teicāt, ka par ceļu satiksmi vien šāds regulējums tur nebūs vairākuma parlamentā. Un jūs jau arī teicāt, ka jūs mēģināt panākt kompromisu. Kolēģis Starks vi, viņš jau aicināja ieņemt kritisku nostāju, kritiski strādāt, pārdomāt dažādas iespējamos uh, risinājumu ceļus, dažādas pieejas. Jūs jau teicāt arī, ka dalība valstīm no savas puses vajadzētu izstrādāt rīcības plānus. Tas uh, vienkārši izklausās labi, bet tas nozīmē arī vienlaikus milzīgu administratīvo slogu. Tas ir milzīgs sloks, ir tīpaši jaunajām dalību valstīm un daudzi kolēģi šodien, diemžēl, šeit nav klāt, lai varētu izteikt savas bažas, bet viņiem ir milzīgas galvas sāpes sagādāt jūs priekšlikums. Kolēģis Starks noteikti to arī apstiprinās. Proti, ka arī vieglās mašīnas un citi transporta līdzekļi šādā likuma projektā ir jāiekļauj, bet jūs tāpat kā es zināt, ka padome noteikti nepiekrītīs šādai visaptverošai, visaptverošam regulējumam. Mums vajadzētu šeit padomāt, ko mēs galu galā gribam, vai mēs patiešām gribam šādu milzīgu administratīvo slogu, aparātu ar šiem plāniem. Nē, to mēs negribam. Tautas partija to neatbalstīs. Kas attiec uz CO2 jautājumu, CO2 izmešiem? Tur ir, protams, tāds variants, ka komisija izstrādātu eh, direktīvas priekšlikumu. Jā, tā ir ļoti skaidra līnija, un es domāju, ka tā arī vajadzētu rīkoties. Mums nevajadzētu tagad to visu pārāk sarežģīt. Mēs gribam ļoti skaidru līniju, kas attiecas arī uz šo jautājumu par CO2. Citādi šāds kompromiss nevarēs tikt sasniegts, kas attiecas uz šo maķējumu. Mēs strādājam pie šī jautājuma. Formulējums varbūt nav tāds sevišķi izdevies. Šeit runa ir par zaļāku un vidē draudzīgāku transporta sistēmu kopumā. Un jo stiprāks ir šis zaļais komponents, jo labāk. Ja šeit būtu pārdoms par komponents, tad mēs būsim jūsu pusē. Un tur vajadzētu arī diskutēt ar padomi un uh, mēs viskopumā būsim daudz stiprāki nekā katrs atsevišķi. Šīs uh, robežas, robežu vērtības, tas, ko jūs teicāt, man īsti nekļuva skaidrs, ko tad jūs gribat īsti sasniegt. Varbūt es gribētu iztā, izteikt savu priekšlikumu, ja es to varētu atļauties. Kas attiecas uz jūsu ziņojuma projektu par šīm uh, augšējām robežām, tad jums vajadzētu varbūt uh, to salīdzināt ar sākotnējo priekšlikumu, un to vajadzētu mainīt, jo, manuprāt, pat laban tas ir eh, pārāk liels izmaksu sloks sektoram, kurš kopumā jau šā vai tā ir sarežģītā situācijā. Ar šīm augšējām robežām mums nevajadzētu visu šo jautājumu izgāzt tikai šī jautājuma dēļ un vajadzētu šeit rīkoties tiešām saprātīgi. Par vērtībām gaisa piesārņojumam. Tos vajadzētu pielāgot. Mēs tur būsim jūsu pusē. Vistīrākie transporta līdzekļi, kas vismazāk rada kaitējumu vidē, tam vajadzētu dabūt labumu noteiktu. Tos vajadzētu atbalstīt. Šo sastrēgumu nodevu, kas attiecas uz to, tā noteikti ļoti laba lieta, bet to visu vajadzētu pēc iespējas efektīvāk darīt. Jāapskatās, ko pieļauj pašreizējā direktīva daudzas iespējas jau ir dalību valstīm pašreizējās direktīvas ietvaros, un nemaz tās nav izmantotas, dalībvalsts tās nav izmantojušas. Līdz galam arī ceļu nodeva regulējums par to, tur arī nav vēl visur tas izmantots, un ne jau tādā apjomā, kā to varētu darīt. Arī viss uh, nodevas, ko var, kas ir noregulēts, tautas partija gribētu lai pilsētas reģionos šīs eh, nodavas, lai tās būtu spēkā, jo tur jau ir vislielākā daļa sastrēgumi, tāpēc tieši tur tam vajadzētu darboties, tad tur to regulējumu vajag. Mūsuprāt, eh, kas attiec uz šo sastrēgumu nodevu, attiecībā uz šīm eh, teritorijām tas ir īpaši svarīgi. Jā, par aptvērumu, par darbības jomu, tur ir vesela virkni priekšlikumi, visdažādākie priekšlikumi, dažādi formulējumi, tieši tāpat kā par trans Eiropas tīklu, par smagajām mašīnām. No šī formulējuma, kāds tas tagad ir, kaut kur ir jākļūst skaidram, uz kurien mēs ejam. Un tautas partija iesaka šeit ieņemt skaidru nostāju. Noteikti, ka ir šeit runa par pārobežu satiksmi, tādēļ šīs trans-Eiropas tīkls ir ārkārtīgi būtisks, un mēs zinām, kam visam tur būtu jābūt iekļautam, un mums vajadzētu to tā arī atstāt. Tālāk par nākotni. Tāda varbūt vispārīgi izteikumi. Direktīvas piemērošana mums ir tuvu pie sirds. Tā ir tikai vienu gadu spēkā, un mēs jau tagad runājām par uh, nākotnes risinājumiem. Tad varbūt, ka tas neko daudz nelīdz, jo tikko kā mēs šo direktīvu esam pieņēmuši, un tagad jau atkal tiek novērtēts. Tas atkal vērtējums un atkal tiek piemērots jau tik ātri. Es nezinu, tas nav tik saprātīgi. Tagad vajadzētu būt tām dalībvalstīm rīkoties kuras tiešām piemēro visu šo likumu, visu šīs likuma normas. Mums vajadzētu šīs, šos sasniegumus, kuri mums tagad ir, to visu vajadzētu vispirms īstenot un piemērot, pirms mēs atkal jau mēģinām kaut ko pilnīgi jaunu izdomāt. Labāk spērsim vienu soli pēc otra soļa. Un noteikti šeit uh, ir jāpadomā par nākotni, bet ne jau tik ārkārtīgi sasteigti. Manuprāt, vismaz vajadzētu darīt to, kam tagad ir kārta, un nevajadzētu spērt pirmo soļu pirms uh, otra, uh, otro soļu pirms pirmā soļa. Un uh, nevajadzētu padaudz plānus pieņemt tādā pārskatāmē nākotnē. Un vēl pēdējais punkts. Viss seku izvērtnes, viss šis falā ap, jā, jums tur ir taisnība. Jūs teicāt, ka varbūt nelabi nu dalītais balsojums, bet mums vispirms vajag balsojumu sarakstu, jo mums nav līdz šim balsojumu saraksts vēl nemaz. Un to mums vispirms vajadzētu kārtīgi apskatīties. Tad, kad būs šis balsojums saraksts, tad mēs varētu pārdomāt, kur ir iespējams kompromiss un kur nav, un kā tas izskatās ar šiem nākotnes soļiem. Varbūt, ka kompromiss tur nemaz nebūs iespējams kaut kur. Paldies! Certamente non è mio interesse o, o desiderio di. Jā, nu, man uh, patiesi nav nekādas intereses kaut ko šeit uh, bloķēt. Nu, Starks kungs, lūdzu. O, nē. Jā, labi, priekšstādā kungs, paldies. Arī es vēlos pateikties par visu šo darbu un arī par um, diplomātisko jautājumu kārtošanas spēju. Es domāju, ka mums ir jāpārdomā par to, ka mēs šeit esam praktiski aizsākumā un diskusija būs gara. Un visiem, kas ir iesaistīti, vajadzētu tiešām to tā arī redzēt. Uh, Mēs tagad nerunājam par galīgu risinājumu, mēs spēram tikai pirmo soli, bet, protams, ir labāk, ja solis tiek spērts pareizajā virzienā. Tagad par uh, līdzekļu iezīmēšanu, ka nauda tiek uh, novirzīta noteiktiem mērķiem. Uh, Tas, manā skatījumā, ir tas uh, būtiskākais. Ja tas ir pareizi, tad daudz ko var sasniegt, un ja nē, tad mēs varam mīņāties un, un, un, un griezties lokā un neko nesasniegsim. Tas ir tik būtiski. Un padomē, tas arī pavisam uh, skaidri jāpasaka, ja tiek iekasētas nodevas. Un tas uh, net, tiek izlietots, lai samazinātu ārējas izmaksas, tad tas neko nedos. Un mēs kā parlaments, man jāsaka, ka piekrītu Korinai, mums aizvien visu laiku ir jāsaka savs viedoklis un jāsaka uzmanīgi. Esiet uzmanīgi šajā jautājumā. Mums visu laiku ar padomu jādiskutē. Un esmu pārliecināts, ka ja mēs pirmo soli veiksim, tad, un pirmais solis nebūs pareizajā virzienā, tad arī pārējie nebūs īsti efektīvi. Šeit uh, referentam jābūt ārkārtīgi uzmanīgam un uh, šiem ārējiem izmaksām jātiek samazinātām. Un uh, dalību valstu nodevām jātiek saistītām ar to, ka tiek samazināts šīs uh, cenas. Nu, ne tikai, nu, jāsaka, ka pa preču pārvadājumos varbūt, ka tas nav nav. Un ja ir liels sastrēgums un ja. Mm, satiksme, uh, pilsētas satiksme var tikt organizēta tā, ka tiek pārvarētas, nu, teiksim, tādas lielas sastrēguma uh, rašanās uh, aut privātajām automašīnām, tad tas ir pozitīvi. Nu, tekstā to vajadzētu kaut kā vismaz, nu, tā iezīmēt. Un vajadzētu norādīt uz to, ka mm, šim jābūt noteiktam pirms speram nākošo soli. Un kāda tad. Uh, ir uh, mūsu metodi, kā mēs varam darboties. Mūsu politiskajā grupā mēs praktiski trīs dienas diskutējām par dažādajiem jautājumiem. Mēs diskutējām par uh, sastrēgumu nodarbu un teicām, jā, viss tas, kas noved pie sastrēgumiem uh, un, un, un nav pareizi organizēts, bet mēs nediskutējām par CO2 nodevu. Tādēļ labāk būtu uh, palikt pie, pie tā sauktajiem caps. Tā tad. Pareizi ir, ja jūs strādājat pie piesārņojuma tabulas. Un ļoti būtiski ir, lai būtu savietojamība, jeb interoperabilitāte, lai nebūtu X sistēmas, kas nebūtu savietojams, un nekādas atlikšanas. Mums tūlīt pat ir uh, jāprasa, lai sistēma būtu savietojama uh, vai arī uh, savienojama. Un tas ir absolūti nepieciešams. Un aptvērumam jābūt ir uzreiz noteiktam. Uh, Protams, ka ir pirmais solis, uh, un, protams, ka mēs uh, turpināsim to, paraudzīsimies, kā darbs um, veids ar ten, un kā tas veids urbānajās zoma, zonās un pilsētās, un tad arī, protams, ir subsidaritāte un uh, dažādas situācijas dalību valstīs, arī geogrāfiskais stāvoklis ir atšķirīgs, bet pirmais solis ir ten īstenojums, un ja tas būs veiksmīgs, tad varam turpināt. Un ja pēc kāda laika mums būs laba sistēma, kas nesīs augļus, jā, tad plašāk iesaistīsimies. Tagad par nākotni. Es domāju, ka novērtējums ir ļoti būtisks. Korina ir taisnība, nevajag spērt nākošo soli pirms par pirmo nesam diskutējuši. Pētniecība un pētījumi jāturpina. Divas lietas jāizmeklē. Pirmkārt, kāda ir ietekme uz uh, satiksmi vai kaut kas ir mainījies. Un vai ir izmainījušās arī šīs izmaksas, šīs ārējās izmaksas, mums taču jādomā par šo jautājumu. Ir. Tādēļ mums visu laiku jāuzdod šis jautājums. Vai mūsu pasākumi ir noveduši pie kādām izmaiņām? Ja mēs, piemēram, uh, novērtējam troksni troksna nodeva tiek ieviesta un troksnis pēc tam ir uh, vēl lielāks, un tad tam vispār nav bijis jēgas. Un tad vēl ir uh, izmaksas transporta sektorā, kas netiek efektīvi izmantotas. Tas ir būtiski. Uh, referenta jūs iesniedzāt kompromisus par dažiem punktiem, tas ir jau ļoti daudz, bet mums vienalga vēl jāskatās precīzi uz situāciju. Un uh, Balsojums saraksts būs ļoti sarežģīts. Mums ir nepieciešams noteikts ietvars, kurā varam strādāt, jo mums ļoti precīzi jāraugās, ja mēs iesaistīsimies kompromisos, kādi vēl grozījumi nonāks līdz balsojumam. Sekretariātam tas nozīmē smagu darbu, bet nu labi, mums vismaz no paša sākuma jābūt skaidrībā par to, un paldies par jūsu centieniem. Uh, ar nepacietību gaidu diskusijas un ceru, ka parlaments patiesi ļoti strikts palikts. Nezinu, kuram padoms pārstāvim man tagad būtu jāskatās acīs, bet mums ļoti, ļoti skaidriem jābūt un jāsaka, jā, to un to vēlamies. Ja mēs runājam par šo izmaksu samaksā, sa, samazinājumu, tad nevaram vienkārši uzlikt kaut kādas nodevas. Paldies! Dank! Sīdnieks, paldies! Vispirms es gribētu izteikt lielu paldies referentam, kurš patiešām ar ļoti lielu intensitāti ir rūpējies par šo dokumentu, un es domāju, ka viņam ir taisnība, ka tas ir nākotnes jautājums, par kuru šeit ir runa. Un tieši tāpat mums ir jāiet dziļumā tādēļ. Par to, kas tika līdz šim teikts, un mana nostāja par atsevišķiem jautājumiem. CO2. Ja komisija izteiks priekšlikumu par uh, izmešu gāžu harmonizāciju, tad jau es zinu, kas ir šie parastie aizdomās uh, turamie, kuri saka, nekādas uh, harmonizācijas šeit nedrīkst tāda būt, mēs pat par to runāt nedrīkstam, jo un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Mēs jau zinām, mēs esam to visu dzirdējuši, mēs zinām, kurš tā parasti runā. Man tas, ka šeit ir bail, ka visu šo jautājumu to atliks uz sazinu kādu nezināmu nākotni, un vispār līdz ar to nekas nenotiks. Un tas būtu ļoti žēl no man viedokļa raugoties. Otrais punkts. Šis R maķējums. Es domāju, ka pieredze ar pašreizējo variantu šim marķējumam, kā tas tagad ir formulēts, pašreizējā spēkā esošajā variantā nemaz nav tik slikts. Galu galā, manuprāt, tā ir versija, kas ir tagad, kas tur, kur tas ļoti skaidri pateikts. Un, protams, ka es piekrītu, tam ir jābūt mērķim, ka tas mums izdotos samazināt šīs ārējās izmaksas šis ārējās izmaksas, jā, protams, kāpēc gan neizmaksas, ne jau tikai slūga, bet arī ārējās izmaksas. Jo, ja esmu sasniedzis mērķi, tad jau man nebūs arī izmaksas. Tas ir kaut kas, kas uh, ir pret parastai administratīvajai loģikai, jo šeit administrācija, tā sakot, uh, nostiprinās, nocietinās, kā jau ir teikuši augsti zinātņu vīri no Austrijas 20. un 30. gados. Nu, bet labi, tas ir temats, kas ir faktiski bezgalīgs. Es domāju, kas attiecas uz CO2 slogu. Mums patiešām šeit vajadzētu to iekļaut kā iespēju dalību valstīm, ko var varētu par to iebilst. Es domāju, ka īstenībā neko sevišķi daudz nevarētu, jo, jo, kā jūs zināt, šī iespēja, šī iespēja, uh, vienalga to tikai maz dalību valstu izmanto. Tas arī ir jāņem vērā. Mēs šeit runājam par laban par iespēju, bet mēs nerunājam par obligāti saistošu normu. Par punktiem, kur, manuprāt, pastāv jau plaša vienošanās, protams, ka ir interesanti panākt eh, interoperablu sistēmu, savietojumu sistēmu, bet es šeit no tā visa Eiropā neko daudz neredzu Tas mums, diemžēl, arī ir jāpieņem zināšanai. Tas vēl ilgs noteiktu laiku, bet vismaz kā mēķis tas ir ārkārtīgi svarīgs. Nav jau runa par to, ka dažādas tehnoloģiskās sistēmas rada aizkavējumu šķēršļus, bet ir runa par to, ka jāsbēr uz labāko sistēmu no iespējamām, un to tad ir jādzen uz priekšu. Tagad runāsim par sastrēgumu manuprāt, mēs šeit esam kompetences problēmas priekšā. Mēs jau varam pieņemt likuma normas, kas neiekļauj vieglās mašīnas. Jautājums ir, cik lielā mērā tas mūs pavirzies uz priekšu, ja mēs radīsim sistēmas, kuras tā sakot, izdarīs iekšēju spiedienu uz valstīm, rīkoties arī vieglo mašīnu sektorā. Mēs šeit runājam par smago mašīnu transportu, mēs runājam par to, ka tur ir jāsamazina uh, sastrēgums un ir jāieviešies nodevas par sastrēgumu, kur patiešām ir šis milzīgais sloks. Par vieglajām mašīnām tas nu, nav daudz, bet ir noteiktas vietas, kur tas arī ir ļoti nozīmīgi. Un, protams, ka tur arī ir tā, ka tur ir dažādas eh, cenas uz dažādiem eh, ceļa posmiem Eiropā, un tas to arī izraisa. Tas man šķiet ir jautājums, eh, kurā varētu teikt, nu labi, ja pastāv šie ceļa posmi, kur ir smago mašīnu sloks, un tas atkarīgs arī no dienas laika, un varbūt milzīgas atšķirības arī nedēļas laikā, eh, kur smagās mašīnas rada šādus sastrēgumus. Atceros, piemēram, dažādas ceļa posmus Minhenes eh, tuvumā, kā piemērs, kur viena josla nemitīgi, tur ir kravas mašīnas Āpos ir arī daļēji problēma, ka mēs eh, nevaram tikt ārā no izbrauktuvēm, jo tur ir pārāk tuvu šis kravas mašīnas viena otrai, un, un, un vieglas mašīnas tur vispār nemaz netiek nekur garām, nevar izbraukt. Tas viss ir jāpatur prātā. Tas patiešām tā ir, tā nav nekāda fantāzija, bet šī sastrēgumi, eh, protams, tas rada eksistenciālu situāciju, kas ir būtiska. Tālāk par robežvērtībām augšējām. Ja man ir aprēķina formula Un vienmēr uz šī maksimālā robeža. Un ir aprēķina tabulas, tad, manuprāt, tur vajadzētu būt vienkāršai loģikai, ka tabulas tur, kur vēl nav dati, lai veiktu aprēķinus, un tur, kur var rēķināt, tur tiek arī rēķināts. Jo citādi man nemaz nevajag nekādas formulas, bet no sākuma varētu teikt, es gribu, lai kravas mašīnas būtu pēc iespējas lētāk brauktu pa Eiropu, un tādēļ visur jābūt šai maksimālajai robežai, un nekāds, uh, un neviens nedrīkst šeit neko prasīt īpašu. Un es to nevaru saprast. Tur, kur ir formula, un tā ir skaidra, tur nav nekādas šīs maksimālas robežas vajadzīgas, tas ir loģiski. Tādēļ es esmu drīz, uh, neesmu par to, ka šīs uh, maksimālās robežas tiktu obligāti ieviestas, bet tur es varētu iedomāties tur, kur šīs tabulas netiek izmantots, kur nav dati. Eiropas valstis šeit ir atšķirīgas šajā ziņā. Par eh, aptvērumu, darbības jomu. Un šeit ir milzīga starpība starp loģiku un pragmatisko pieeju, jo loģiski, protams, būtu, ka ļoti daudzām jomām to padarīt spēkā esošu Pragmatiski raugoties, tas, protams, ir jautājums par ceļa nodevu sistēmu. Tas arī ir jāsaskata. Daļai mums tas nav, tā ka mēs šādā apjomā droši vien nemaz nevarēsim to visu ieviest. Arī tad, ja mēs visi būtu tādā pārliecībā, tā būtu vislabākā visu laiku ideja. Tas nozīmē, ka šeit mums nepieciešams iet pa soli pa solim uz priekšu, bet šo mērķu nevajadzētu izlaist no acīm. Uzreiz darīt tā un pateikt, nu labi, darbības joma tiek samazināts cik vien iespējams. Manuprāt, tas nav ideālais variants, bet es varētu iedomāties, ka mēs varētu sākt ar ten posmiem un dalību valstis šeit eh, varētu atstāt darbības rīcības brīvību uz pārējām posmiem, jo šeit viss netiek vēl izmantos no dalību valstu puses, diemžēl. Vēl daudz kaut ko vajadzētu pieminēt. Piemēram, es zinu, ka pastāv daudz būtiski jautājumi, bet gribētu ierobežoties uz pašu būtiskāko. Es ceru, ka mums izdosies vismaz dažos kompromitos skaidri parādīt, ka Eiropas parlaments tiešām izpilda savus vārdus, ka mēs sakām ārējās izmaksas ir jāierēķina soli pa solim, kur vēl tas nav iespējams, to varētu veicināt īpaši dzīt uz priekšu, un vēl viena, ar to es arī beigšu. Sloks noteiktās slodze noteiktās eh, jomās, ko izraisa smagās mašīnas, kas ne tikai saprātīgas preces eh, ved no A uz B, kas rēģē uz tirgu, šeit var paraudzīties kādā veidā, šis sloks ir milzīgs un pastāv kaitējums, ko tas rada. To mums atkal un atkal ir jāatceras. Šeit nav vienkārši runa par kaut kādu spēlīti, šeit ir runa par patiesiem vides kaitējumiem, par kaitējumu veselībai, ir runa par traucējumiem, arī par uh, ekonomiku, kas darbojas uh, tādā mazākā apmērā, ir problēmas, uh, kas ir koncentrētā veidā, un mm, ir arī problēmas, kas vēl tagad nav jūtamas, bet kas kļūs jūtamas. Mums taču vajadzētu reaģēt jau uz priekšu, un ir jāpieņem jau profilaktisks lēmums, lai mēs tiktu soli uz priekšu, un es aicinu jūs visus domājiet par to, Mums ir reģioni, kas ir ļoti noslogoti. Tie ir dažādi meteoroloģiskie apstākļi, tās ir ielejas. Ļoti daudz ir uh, teritorijas, kur ļoti daudz, kas ir koncentrēts mazās, ma mazā telpā, tie ir arī kalnu apvidu, tie ir daži jūtīgi reģioni Eiropā. Tiem tas ir ļoti būtisks pasākums, ļoti būtisks solis. Un tas, kurš domā, ka ar to ir nodarīts kaitējums Eiropas ekonomikai, tam vajadzētu atcerieties, ka tā tiek drīzāk aizsargāta, padarīta spējīgāka nākotnē. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs ļoti gudrs modelis, un to mēs sasniegsim tikai tad, ja mēs pārāk nevilcināsimies, bet skaidri un apzināti izstrādāsim laika grafikus arī nākotnē, lai ekonomika kļūtu aprēķināma, lai tā varētu aprēķināt, kāda būs transporta jautājuma nākotnē. Un tas ir mans mērķis, un es ceru, ka mums kopā izdosies uh, spēr patiesu soli uz priekšu un nevis nobīties no pašiem no savas drosmes un nobīties no lobbyistiem, kas tagad stāv pie mūsu durvīm un kas stāsta pilnīgi neticamus stāstus, kādas visas negatīvas ietekmes varētu būt, ja mēs eh, šādi rīkosimies. Eksports, preču eksports nesamazināsies To mēs esam redzējuši arī pagātnē. Es domāju, ka dažas bažas mēs šeit varētu apgāst, sevišķi paskatoties uz skaitļiem, un es lūgtu tā rīkoties. Paldies! Grazie! Allora, allora Zile. Zīles kungs, lūdzu. Zile, lei ir, eh, sono rappresentanti di gruppo, poi dovrò uh, dare pochissime. Tātad sākumā ir politisko grupu pārstāvi un uh, pēc tam. Rai kungam par ieguldīto darbu, un es, eh, protams, mēs visi apzināmies, ka tas ir tiešām tikai pirmie soļi, tā ka mēs vēlētu izturību ziņotājiem tālākajā kompromisa meklējumos. Uh, Par um, e, iezīmēšanu es tiešām piekrīstu tom, ka tas ir ļoti būtisks Sterkunga teiktēm, ka tas ir ārkārtīgi būtisks punkts un faktiski es tiešām saprotu, ka šeit mums vairāk vai mazāk šis kompromiss varētu veidoties no tā, ko es arī tikko dzirdēju. Un arī mūsu grupa faktiski par šo principu būtu atbalstoša. Par uh, direktīvas jomu, par ten ceļiem vai starppilsētu ceļiem visiem, es, es arī domāju, ka diez vai uh, mēs varētu tik vienkārši pieiet un mainīt komisijas priekšlikumu tā būtiski, jo es neticu, ka dalībvalsts, ja ievieš, tad ievieš divus dažādus režīmus, vienu uz ten ceļiem, vienu uz starpil, visiem pārējiem ceļiem starppilsētu, un līdz ar to es, un arī ten ceļu loma dažādās Eiropas Savienības valstīs ir īpatsvaru ziņā ļoti dažāda. Tāpēc es arī vairāk aicinātu kolēģis apsvērt to iespēju, ka tā mm, tvērums ir plašāks šajā gadījumā un paliktu tuvāk uh, visiem ceļiem, starppilsētu, mm, uh, visiem starppilsētu ceļiem. Kaut gan, kā dzirdēju, tas viedoklis sāk mainīties pa labu ieviest tikai šo direktīvu tvērumu tikai ten ceļiem, kas man mazliet bažīgi. Par um, jomām, kas attiec uz kapa uh, atcelšanu, es, es tiešām domāju, ka tas nav liederīgi. Ja nemaldos, vēl ko Draja organizēja ziņojumos, bija labi pierādījumi uz, uz pētījumu pamatām, cik tas varētu maksāt, tad, ja tiktu atceltu kapu tajos posmos, kas bija izpētīti. Un, un es domāju, ka tas nav pareizs virziens, ja kāda politiska grupa vērās mēģināt atrast kādu uh, kompromisu pa labu kādam citam eh, regulējumam attiecībā, piemēram, kalnu reģionos, tad tas varbūt tās ir runājums atsevišķi un jāmeklē kompromiss tādā veidā, bet neaiztiekot šo eh, kapu principu neatcelšanu. Par eh, sastrāgumiem es piekrītu, ka ir ļoti sarežģīti, un uh, es, es arī esmu tajā viedoklī, ka vajadzētu mēģināt izdarīt šo atsauksmu uz vieglām automašīnām un atsaucu uz, uz, uz action plānu. Uh, Taču, protams, man ir bažīgi tas, ko es šeit dzirdēju, kad nekādā gadījumā padomi to neapstiprinās. Es nesaku, ka mums tāpēc būtu jāpadodās, bet mums ir jāapsver tātad šie iespējamie taktiskie soļi, kādā veidā mēs ar padomu varētu rast kompromisu. Un, ja šis ir viens no tiem, tad vajadzētu uz viņu pastāvēt. Ja, ja, ja, ja, ja tas ir tas arguments, par kuru mēs pēc būtības piekrītam, lai gan mēs saprotam, ka sastrāguma, protams, ir visdārgākais acīm redzam elements no visiem šīm ārējām izmaiņām izmaksām. Es par CO2 es arī sāku sliekties uz to pozīciju, ka mums varētu pietikt ar, ar, ar resaitali, kas prasītu komisijai sagatavot un nākt klajā ar priekšlikumu šīs CO2 izmaksas iekļaut degvielas nodokļa likumdošanā, kas bez šābām nebūs ātrs risinājums un arī grūts risinājums. Bet es, es jūtu, ka mēs savādāk šo kompromisu nepanāksim par CO2. Uh, Un uh, visbeidzot par mazāk diskutēt šeit lietu, bet man ļoti tuvu lietu, kas bija kompromisa F, um, teiksim, sākotnējā versijā no ziņotāja puses par, um, uh, par laika balstītas sistēmas pakāpenisku uh, izskaušanu, kas pats par sevi varbūt ir nav nepareizs modelis, bet es jums esmu ļoti daudz reizes teicis par šīm īpatnējām situācijām Eiropas Savienības robežu valstīs, kā Somija, Igaunija, Latviju pašlaik, bet tikpat labi var mainoties režīmam Baltkrievijā, es domāju, ne režīmam politiskā ziņā, bet režīmam attiecībā uz kravu plūsmu var tādas pašas rindas veidoties Polijā un Lietuvā. Un uh, tas nav atkarīgs no šīm valstīm. Tas faktiski uh, Eh, savukārt tas nozīmē, ka lielākais ārējās izmaksas un piesāņojums gan gaisa, gan trokšņu ir no tā, ka mašīnas atrodas attiecīgajā ceļa posmā, attiecīgajā valstī, nevis tāpēc, ka viņas ir nobraukuši attiecīgo kilometru daļu. Un tas piesāņojums tomēr ir no, no tā, ko viņš reāli rada. Tāpēc es aicinātu šo Elkvadrāju kungu rasto kompromisu par šo punktu arī atbalstīt un saprast šo te atsevišķu Eiropas Savienības robežu valstu īpatnības. Uh, Nenoliedzot to, ka, protams, laika sistēmas modelis nav tas varbūt labākais, bet šis, šis ir izņēmums stāvoklis. Tas arī viss. Paldies! Jā, šajās debatēs bija runa arī par uh, transporta sistēmas apzaļumošanu, jeb uh, kļūšanu zaļākai. Un tam visam ir jābūt iespējamam. Tas nozīmē, ka mums kaut kādā veidā ir jāmēģina uh, lēmumus ietekmēt attiecībā uz dažādiem transporta līdzekļiem. Un tas nozīmētu, ka šeit vajadzētu paraudzīties arī uz, tām, uz to labumu, ko dod izmaksas, uz izmaksu atvieglojumiem. Mums jā, jārada arī priekšnosacījumi tam, ka uh, attiecīgiem transporta līdzekļiem ir jāpieņem lēmums par tiem, piemēram, par dzelzceļu vai par uh, ūdens transportu, tie ir īpaši jāveicina. Pirms astoņiem gadiem toreizējais transporta, toreizējā transporta ministre, ar viņu mēs toreiz ļoti dzīvi diskutējām, un uh, mēs gribējām ļoti kompleksu nodevu sistēmu toreiz iekārtot, bet uh, viņa toreiz negribēja šīs debates ar dažādām interešu grupām, viņa gribēja uz to visu atbildēt, kaut kad šis uh, jautājums tika atlikts uz gadiem un netika vairs risināts. Pat labāk, diemžēl, tas ir tā, ka smagās mašīnas ir visizdevīgākais veids, kā pārvadāt kravas Eiropā, un eh, es domāju, ka tur samērā maz mainīsies. Nodevas kravas transportam un arī individuāliem transportam. To vajadzētu visu paraudzīties, ņemot vērā šo situāciju, kas attiecas uz sastrēkumu veidošanos. Šai sakarībā tas arī ir ļoti būtisks aspekts, bet atsevišķās valstis tām vajadzētu vispirms mēģināt visu šo, visu šos jautājumus, pie tiem ķerties klāt un Eiropas līmenī. Mūsu, manuprāt, šis metiens tā īsti neizdosies, jo, manuprāt, ir dažādas ceļu nodevas. Uh, daļai tās vispār neeksistē. Šeit vajadzētu varbūt drusciņa nacionālajā un reģionālajā līmenī mēģināt to visu risināt, pirms to visu pacelt Eiropas līmenī. Tehniskā puse. To varbūt varētu vairāk uh, pielīdzināt nodevu lielumu, varbūt varētu vairāk harmonizēt labāk nekā līdz šim. Mēs jau gadiem ilgi pie tā strādājam Eiropas parlamentā. Par referentu un viņa pieeju. Referents patiešām ir sniedzis ārkārtīgi plašu risinājumu iespēju spektru. Šeit vajadzētu mēģināt panākt kompromisus. Bet eh, nedrīkst aizmirst sākotnējo mērķi. Un eh, kompromisa interešu dēļ nedrīkstētu pārmest pār bortu kādu saprātīgu risinājumu. To es gribēju vienkārši referentam īpaši vēl pateikt un dot viņam te sekot līdzi ceļā. Jā, ļoti sarežģīta situācija. Ir viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi cilvēki, kas vēlas izteikties. Un mums vēl jāuzklausa arī komisijas pārstāvis. Un vēl arī jau, kad Rāvīkungam jāsniedz atbildi. Vēl pēc tam jāizskata Jāržina Balska kunga ziņojums. Un kolēģis, protams, nevar jūs atrunāt no uzstāšanās, bet vai jūs lūdzu, lūdzu, nevēlēt izteikties tomēr tikai par vienu konkrētu punktu, maksimums divas minūtes, Raka kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka referents mēģina to, ko mēs parlaments vēlamies sasniegt ļoti nopietni īstenot. Un es ceru, ka viņa darbs būs veiksmīgs. Ir ļoti labi, ka šādā veidā viņš mēģina organizēt vairākumu un izstrādāt tādu sabalansētu tekstu. Tas ir ļoti nozīmīgi sarunām ar padomu. Un sirsnīgi vēlos pateikties par to, viņš arī to šodien pieminēja. Pie, uh, minēja, uh, ka kalnu rajoni tiek ietverti. Nav jēgas aprēķināt izmaksas un pēc tam ar robežu vērtībām viņas vienkārši svītrot. Tā kā es domāju, ka šīs robežu vērtības tiks saglabātas. Tagad par sastrēgumiem. Ja mēs pieņemsim šādus uh, risinājumus, tad jāmēģina censties, lai uh, mēs cenšos izvār, izvairīties no nodokļiem par uh, sastrēgumiem. Neiet jau runa tikai, lai iekasētu naudu vai tikai sodītu. Pasākumiem jābūt saprātīgiem, un es ceru, ka mēs atradīsim risinājumus. Paldies! Nu, Lektfrīd. Lektfrīd kungs. Minūtes. Danke, prezident. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es patiesi mēģināšu pavisam īsi uzstāties. Un gribu teikt, nu, bet par ko tad mēs vispār runājam? Kopā transports Eiropā rada izmaksas 150 miljārdu eiro apmērā. No šiem 150 miljārdiem eiro tā samaksā, nu, 50 miljārdus eiro nodevas. Uh, infrastruktūras lietošanas maksas, un 16 miljardi ir tikai šīs infrastruktūras izmaksošanas nodevas. Un ja viss, kā, kā referents piedāvā tiks piemērots uz visu Eiropu, uz visu teritoriju, tas nozīmē, ka šie pēdējie 16 miljardi no šiem 150 kopumā pieaugs par 5%. Esmu jurists un vienmēr visu sarēķinu, atšķirībā no skolotājiem. Nu, un tad es nerēķināšu, cik ir 5-6% no 16, bet, nu, salīdzinot ar 150, tas nav pārāk daudz. Tādēļ viss šis satraukums ir nedaudz pārspīlēts. Nu, nevajag jau būt tā, lai šīs izmaksas vienmēr tiktu noteikts. Sistēmai jābūt tādai, ka šī sistēma novērstu to, ka šīs izmaksas rodas. Tas nozīmē, ka, ja uh, uh, smagās automašīnas kļūs aizvien labākas, palielināsies noslodzi, jo pat labam viņas ir 45% tikai noslogots. Ir. Tā tad pat labam tas ir pārāk lēti, ka viņas brauc. Uh, Un, eh, ja tās būs labākas, tad eh, izmaksās izmaksas. Un, eh, ja mašīnas būs labākas, tad tas būs par labu gan tiem, kas dzīvo ceļmalās, gan rūpniecībā iesaistītajiem, gan arī gaisa kvalitātei. Nu, dažiem es varu pievienoties viedokļiem, citiem ne, bet es gribu galu galā pateikt to. Vartmans Kols kundze minēja lielo uh, grozījumu skaitu un domāju, ka tā visa ir kritika, ka tiek kritizēts referenta darbs. Es pats eh, iesniedzu divus, trīs grozījumus mm, šai direktīvai, un, protams, situācija ir tāda, ka šis eh, lielais, lielais daudzums eh, nenāk no vienas nometnes. Daži domā, ka, ja mēs esam gājuši par tālu, citi, ka nepietek tālu, un tad tas sasumējas, un saprātīgā veidā m, mm, referents parāda, ka viņš ir gājis pa pareizo ceļu. Un es ceru, ka kolēģi vairākums šajā komitejā pārstāvēs arī šādu risinājumu, tā kā viņš piedāvā, tas ir labs risinājums, un es domāju, ka Eiropu mēs satiksmes ziņā pavirzītu solos priekš, ja eh, izdotos īstenot to, ko viņš piedāvā kā kompromisu. Paldies! for two minutes. <clears throat> Mr. Nektain. Un Nektain kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es iet, iekļaušos divās minūtēs. Es tikai gribēju uzsvērt vienu aspektu šai priekšlikumā. No, nolūks jau ir ļoti labs, bet izpildu varētu iznākt, nu, traģiska, un es tiešām ļoti baidos, ka tā arī būs. Tam visam ir jābūt saistītam ar virkni faktoru jo, diemžēl, lai arī mēs cenšamies to paveikt, Eiropa tomēr nav vienlīdzīga. Es nāku no īrijas, no salas attālas salas, un es ļoti labi redzu, kā šis priekšlikums nāks par sliktu, kopumā nāks par sliktu mums. Mēs esam maza eksporta nācija, mums nav nekāda cita veida, kā nonākt līdz tirgumu, kā vien uh, visu, un tas ir jāņem vērā tad, kad runājam, ir jābūt samērīgiem un taisnprātīgiem. Tas ir viss, ko es lūdzu. Paturiet šo nolūku, ja varat to izpildīt taisnprātīgi un godīgi pret visiem. Jāsaka, priekš tā jums būs vajadzīgs ļoti daudz palīdzības. Bet citādāk, lūdzu, vienkārši tad tas priekšlikums ir jā jāignorē visā tā pilnībā. Kramerkungs. Laika. Bet vienu minūti tikai, jo ir pārāk maz laika. Jo Lichtenbergers kundze pārāk ilgrunāja. Nu labi, viņi izmantoja daudz laika. Starp saucienu no zāles, kuras nedzirdam, jo nav ieslēgts mikrofons. Krāmerkungs arī runā bez ieslēgt mikrofonu. Laistrīt, kungs, nosauc skaitļus. Tas, par ko mēs runājam, tas ir eh, par privileģiju samazināšanu mm, eh, klimata uh, nogalinātājiem. Ja šim valsts kungs to nevar dzirdēt. Jā, labi. Ja jūs uh, uh, pretojoties, tad vienalga tā ir taisnība. 91. gadā mm, dzelzceļa satiksmai par kilometru, par kravas pārvadātāju, par pārvadāto personu lokomotīvu Eiropā mēs vienojāmies par ceļnodavām. Un ceļa satiksmē aizvien vēl ne. Mums vispār nav jābrīnās par to, ka mēs nevaram apkarot klimata izmaiņas, ja nesamazinam šī netaisnību. Privilēģijas jāceļ. Un tikai tāpēc, ka jūs partijas draugs Ludvigs eh, tūkstošiem kilometru tālāk no jums strādā, tas jums ir jāievēro. Un ja jūs šos mazos soļus neiesiet un šos kompromisus, nu vispār tie ir smieklīgi, tie ir absolūti nepieciešami, lai izglābtu klimatu. Jo ceļu satiksme ir 30% CO2 izmešu uh, radītāji, un ja mēs to nespēsim, tad mēs neglābsim mūsu klimatu un nākošās paaudzes. Jūs bērniem nebūs nekādas perspektīvas vairs. Tādēļ atbalstam referentu un negribam uh, visu vēl vairāk uh, atšķaidīt. Paldies! Sí, gracias, señor presidente. Señor Gadraoui, eh, no vea en mis palabras ninguna crítica personal. Su trabajo. Paldies. Paldies. Liels paldies, neuzsveriet to kā personīgo kritiku, darbs tiešām ir paveikts izcili. Bet domāju, ka priekšlikums nāk nepareizajā laikā. 530 grozījumi, jūs sakāt, tas pats pa sevi parāda, kāda tad ir vispārējā nostāja attieksme. Ir milzīga neapmierinātība ar visu šo priekšlikumu. Un, ja mēs skatāmies arī vienkārši tos kā kopam, ne tikai uz to konkrēto tekstu, kas e, minēts grozījumos. Un nu, es neiešu tagad cauri visiem grozījumiem, bet es esmu ierosinājis jaunu uh, apsvērumu, kur teiks, ņemot vērā pašreizo sociālo-ekonomisko e, situāciju un krīzi transporta sektorā, mums vajadzētu atlikt šo te jautā, šī jautājuma izskrīšanu uz nenoteiktu laiku vai vismaz ieviest garāku grafiku. Nu, tāds, es domāju, ir tāda ir vispārējā nostāja, vispārējā atmosfēra. 30 grozījumi ir, eh, es esmu viensprāt arī ar citiem deputātiem, ir, protams, arī citiem dažādas bažas un tam līdzīgi. Mums vienkārši šobrīd nav tas īstais laiks. Protams, ļoti žēl, jo mums kopumā vajadzētu par to lemt, bet domāju, ka tas jādara vēlāk. Bet, nu, ja nu man jārunā par to, tad teikšu tā, lūk, šīs ārējās sastrēguma maksas, jeb nodokļi, nu, mēs esam pilnīgi noteikti pret to jo jāsaka, šajā gadījumā smagās uh, automašīnas jau nav vienīgās, kas rada sastrēgums. Turklāt Eiropā tādā gadījumā būt, tas būtu jātiecina uz visiem, ne tikai tentīkliem, bet arī starppilsētu ceļiem, jo pirms, tom, ja, pirms tiem jau ten projekti tika piem, pakļauti viņas noteikumiem, Eiroviņas noteikumiem. Iedz, ieņēmumu marķēšana iezīmēšana. Šī nodokļa rezultātā ievāktos ieņēmums vajadzētu īstenot infrastru, ieguldīt infrastruktūru uzkul, uzturēšanā. Un jāsaka, 2013. gadā komisija vēlas pārskatīt šo ārējo izmaksu aprēķināšanu. Mēs vēlamies, lai tas tiek svītrots. Kas attiec uz robežu vērtībām, par to ir grozījums iesniegts Vienu sekundu, vienu sekundu lūdzu runātājs. Priekšsēdētāji. Es ierocu, es ie, ie, respektēšu jūsu sistēmu, bet es nepiekrītu tam. Mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai apspriežtu šo priekšlikumu. Jā, es saprotu, jūs saka priekšsēdētājs, jums taisnība, jums pilnīgi taisnība. Bet man ir kaut, kā veidā, kaut kādā veidā jāvada šī sēde. Daudz kas tas, ko no jūs teicāt, jau tika pateikts, jau kolēģi to pieminēja. Nu, mēs jau vairāk kā par 15 minūtēm esam iekavējuši laiku, tā nav jūsu vaina, bet mēs uh, bija paredzēts, ka koordinātori jau apkopo grupas nostāju. Mēs varam to darīt, protams, arī citādāk, bet es tomēr dotu priekšroku, lai izsakās viena uh, grupa un no visām, viena persona no visām grupām. Degrandes Paskala eh, kungs turpina, bet tad jau neviens nezinās, ko mēs grasamies grozīt, ja nenotiek diskusijas. Priekšādātājs strīdus pretiem, viņš saka, lūk, bet grupu koordinatoriem taču vajadzēja nākt klajā ar nostāju. Viņiem taču bija sanāksmes. Jūs tikai atkārtojat Anna referenta teikto Simpson kungs jums vārds. Izteikšos īsi. Nu, pamatā var teikt to, kad apskatam šo ziņojumu Referents ir paveicis lielu darbu, iesaistījis darbā it visus, un mēs nevaram teikt, ka mēs esam no vienas puses uh, pret šiem transportiem pēc tam saglabāt status quo. Referents no viena, nevaram teikt, ka no vienas puses referents paveic labu darbu, un pēc tam savukārt nepieņemt kompromisu nākt klajā ar nākamām prasībām. Nevaram teikt, ka padome, lūk, būs ar mieru visam tam piekrist, jo jāsaka, mēs eh, nekad nevarsim ar kā padom par to izstrīdēsies. Mēs tāpat nevarējām to darīt arī kuģniecības pakotnē. Es nezinu, varbūt Kolskons no kurienes nāk, bet nevar teikt, ka lielais grozījums skaits nozīmē, ka tā ir kritika pret referentu. Tā nav taisnība. Mums tāpatās bija līdzīgi ar pasta direktīvu, ar ten projektiem un, un maustas pakalpojumu. Jūs pati bijāt koordinātori ar referentu. Vai tas nozīmē, ka tā bija kritika pret referenta vai jūsu darbu? Nē, tā nav. Tas tikai liecina par to, ka deputāti ir ļoti ieinteresēti šajā tematā. Priekšādā kungs, es vēlu visu to labāko referentam kompromisu meklējā, jo, jo viņam jārod starp visiem šiem mazajām uh, frakcijām un tad tiem, kas grib iet tālāk. Un viņam tiešām būs vajadzīga zālama gudri, gudrība, gudrība un ANO. Uh, Eh, diplomātijas prasmes, lai kaut pie kaut kā tāda nonāktu. Tā viņš šķiet, saka priekšsādātājs, ka ar nedēļu nelielu devu veiksmes mums izdosies kaut ko panākt. Nu, mums tā tad jānolem par kompromisu grozījumiem. Visbeidzot, Fernandes kungam vārds. Jā, es gribētu uzsvert to, ka esmu iesniedzis grozījumus. Un saprotu situāciju tā, ka grozījumi tiek izskatīti, un es tagad uh, lūdzu vienkārši, uh, lai es atvainojos, bet tulk nedzird vienkārši, jo jūs nerunājat mikrofonā. Tātad, vajadzētu mēģināt rast uh, kaut ko akceptējumu, kas būtu Eiropas pilsoņu labā. Un telegrāfiskā stilā uzskaitīšu to, kas ir um, svarīgs. Tātad ten jānogaida vēl un jāskatās uz aptvērumu. jo kravas pārvadājumi nav vienmēr atbildīgi par viskaitajiem. Tātad ieņēmumiem ir jātiek iekasētiem arī no citiem autotransporta veidiem. Par nodevām runājot, ir absolūti nepieciešams, lai ieņēmumi tiktu novirzīti ceļa infrastruktūrai un ceļu satiksmai. Tas ir ļoti būtiski. Žardina kungs, lūdzu, runājiet mikrofonā, jo citādi vienkārši tulki jūs nespēj sadzirdēt. Un no otras puses jāmēģina raudzīties uz citiem risinājumiem, kādi varētu būt liederīgi, bet uh, vēl nav šobrīd pieņemti. Paldies! Grazie! Vien Zemborski, 30 sekundi, kas konta sulla prossima. Paldies. Iestrēmvalsts kungs Brain Simpsons kungs ir uh, teatrālu sustāšanās meistars. Viņš stāsta absolūts blēņas. Bet no acu mirkli, lūdzu. Pretruns. Uh, ka viena grupa negribēja darīt neko un viss pārējās ir uz pareizi ceļa, ir nepareizi pieeja. Piemērs, mēs nerunājam par liederīgu risinājumu un, piemēram, to paskaidrošu ar izmaksām par sastrēgumiem. Sastrēgumi rodas dalība valstīs tādā veidā, ka infrastruktūra nav atbilstoši izveidot un visi nokļūst sastrēgumā. Valsts rada nostrēgums un iekavēs uh, naudu no smagajām mašīnām. Un uh, vieglās automašīnas, kas veido 80% no sastrēguma, tās nemaksās neko. Nu, šādā veidā es teikšu, draugs, ja uh, sastrēgumos nekas netiek ie, uh, ie, iekasēts no smagajām mašīnām, tad uh, tas nav pareizi. Priekšstādājs. Nu, bet tēma taču ir pavisam skaidra. Mēs zinām, par ko mēs diskutējam. Nu, mēs uh, arī kompromisus uh, radīsim, vienosimies par tiem. Nu, varbūt, ka mēs varētu mm, runāt, nu tā, precīzi un uh, pēc iespējas tikai par faktiem. Nu, es jau teiktu, ka mm, kompromisus mēs sasniegsim. Nu, varbūt, ka komisija varētu mums palīdzēt. Bonjour, euh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Man liekas, ka esmu kā upurs šī, šī, šīs diskusijas kaismīgumam, jo es ierados ļoti interesantas diskusijas beigās, bet es mēģināšu koncentrēt manu uzmanību uz tām būtiskajām lietām. Pirmkārt teikšu, ka šis priekšlikums ir globāls strateģisks sastāvā. Un parlaments ir darbojas ļoti ātri, un 2005. un 2006. gadā tika sasniegts, sasniegts kompromiss, un komisija atbildēja termiņos, kādi bija noteikti. Un šis, mēs nerunājam par nodokli, bet par ceļu satiksmes pasākumu. Mēs nedrīkstam aizmirst citus pasākumus, bet, nu, jāsaka, ka sauszemes ceļi ir nepieciešama atbildība un nepieciešama politika, kas būtu ilgtspējīgā. Uh, tās izpausmē. Es gribētu teikt, ka ir ļoti interesanti priekšlikumi, un īpaši tiem, kas ir pret, tās ir perifērās valstis, arī tie, kas ir, um, teiksim, dažādās situācijās, un parlamentārieši, kas uh, ir ļoti jūtīgi pret uh, dažiem uh, efektiem. Dažas dalība valsts izskata un pielieto tādus pasākums, kādi ir vērsti uz nodavām infrastruktūrā. Uh, un dažkārt tā aktuālā direktīva ļauj tā darboties. Un mēs visi esam ieinteresēti, lai būtu kopienas ietvars, kas sagal, saglabātu vienlīdzību, caurskatāmību un uh, godīgu konkurenci. Ir divi punkti, kas uh, jāuzsver, uh, komisija uzsver. Uh, atbalstu no parlaments puses. Mēs lūdzam šo atbalstu un izmantošu šo iespēju, lai teikt paldies referentam par šo ļoti lielo darbu, ko viņš ir paveicis, bet arī uh, visiem ēnu referentiem un komitejai, kas ar katrs savu skatījumu un uh, viņa idejām ir uh, devis uh, ieguldījumu, lai varētu paveikt šo darbu. Tātad. Uh, šī iezīmēšana, jeb earmarking. Un nu, mēs ļoti labi saprotam problēmu, kādas rožas, kad, kad eh, saka, ka priekšlikums eh, smagi skar eh, tikai daļu no automašīnām, kas veido sastrēgumus. Jā, ir dažādi viedokļi, bet es gribētu teikt, ka mēs nevaram atstāt malā būtisku ārējo izmaksu radītāju. Un pievēršoties šam jautājumam, mēs netiešā veidā varētu samazināt CO2 izmešus, neieviešot tai pašā laikā CO2 nodevu. Tāda tā kā tā ir eiro viņitē. Un tagad runājot par efektivitāti efekti un labāku loģistikas pielietošanu un um, degvielas ekonomiju. Arī šeit mums ir dažādas uh, iespējas uh, samazinot CO2 izmešus, samazinot uh, sastrēgumus. Un, jā, mēs saskaramies šeit arī ar citām problēmām, un šeit, protams, jārunā ir par viegliem automašīnām. Un es gribu teikt, ka mēs esam tādā paradoxālā situācijā. Dalība valstis ir pilnīgi brīvas to uh, darbībā. Tās var ieviest dažādas uh, nodevas uh, un uh, gan uz viegliem automašīm, gan uz citām. Tas, ko viņas nevar darīt, tās nevar ieviest uh, šādu nodokli smagajām auto uh, uh, mašīnām, jo tas ir uh, eiro viņas direktīvā. Tā ka mēs varam skatīties uz šo jautājumu no divām pusēm. Nu, mēs runājam par kompromisu un referents arī šo attīstības līniju ieskicēju un rīcības plāns. Es nedomāju, ka tas varētu uzreiz novest pie tā, ka mēs runātu pie birokrātijas paaugstināšanās, neatbalstu šādu redzējumu. Un tagad par izmaksu novērtējumu analīzi mēs varētu um, šādā veidā uh, rast risinājumu. Un otrs punkts, uh, ko gribēju uh, uzsvērt, tā ir šī līdzekļa iezīmēšana jeb earmarking. Visi par to runāja, un es uh, varu tikai piekrist tam, tā ir arī mūsu pieeja uh, šī. Uh, infrastruktūra lietošanas maksa nav uh, nodoklis. Tā ir nepieciešama, lai uzlabotu situāciju. Mēs atrodamies situācijā, kad mūs skar ekonomiskā krīze un veids, kā no tās izkļūt, ir saistīts arī ar investīciju programmām infrastruktūrā, un tām ir jāatrod resursi. Un ja dalību valstīm nacionālajos budžetos praktiski no, no maksātāja naudas nav, tad varam mobilizēt uh, uh, tos resursus, kurus izmanto šīs infrastruktūras, šis eiroviņets uh, princips, uh, un uh, tā var sekt iekšējais un ārējais izmaksas. Un vēl es teiktu noslēgumā, tā kā visi uh, izteicās par šo earmarkingu līdzekļu iezīmēšanu, tad no vienas puses mēs redzam šo līdzekļu iezīmēšanu, un no otras puses uh, direktīvas. Uh, attieksmība atsevišķās sastāvdaļas, kā piemēram sastrēgumu, jo šis tāds ļoti nozīmīgs resursu jautājums, ko varam iegūt no eiro viņets, jeb infrastruktūra lietošanas maksas, un to mēs varam a, novirzīt, lai attīstītu ilgtspējīgu a, transportu un investīcijām infrastruktūrā. Paldies, priekšsēdētājkungs! Kadraui. Kadraui, kungs. Wel, uh, voorzitter, ik ga heel kort zijn. Um, en... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, pavisam īsi uzstāšos. Jā, nu, jūs daudz un dažādas aspektus izvērtējat. Es domāju, ka parlamentam mm, ļoti skaidri eh, jāpauž sava nostāja. Un uh, mums uh, pat labam nav jāraizējas uh, par to, ko padomu varētu pieņemt vai noraidīt. Mums ir jābūt atbildīgiem par likumdošanas priekšlikumiem, par kuriem varam uzņemties atbildību un kur mēs varam teikt arī nākotnē šis ietvers būs labs. Mums ir ļoti strikti jārisina sarunas. Es to darīšu un es pieņemu, ka atbalsts kompromisiem uh, Uh, tiek uh, atsaukts uh, tikai tad, ja vienošanās ar padomi netiek sasniegta, jeb tā nevar tikt sasniegta. Dažas lietas mēs vienkārši nevaram pieļaut. Daži priekšlikumi, kurus es esmu uh, izvirzījis, tie vēl ir, pie tiem vēl jāpiestrādā, lai vairākums varētu tos atbalstīt. To es saprotu. Mēs nevarēsim izdarīt tā, ka tas ir paprātam visiem, jo viedokļu atšķirības ir pārāk lielas. Bet ja katrs parādīs labo gribu un nebūs pārāk iesīkstējis, tad mēs saņemsim pietiekam vairākumu. Un tas īpaši sakāms par būtiskākajiem punktiem. Paldies! Bene. Lieliski saka priekšsādātāji, esam gan jau pusstundu iekavējuši darbu, bet tomēr pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Arī tas ir, nu, ļoti tuvs jau nu pat apspriestai tēmai. Nu, tātad te mēs runājam par vidē nekaitīgāku transportu un ārēju izmaksu iekļaušanu. Ježembalska kungs ziņojums. Jā, nu es gribēju manā birojā Obamas kungu runu noklausīties inaugurācijas svinībās, tādēļ pavisam īsi runāšu, lai es varbūt varētu uzklausīt otro daļu šai runai. Uh, Un es domāju, ka mans mērķis ir tāds pats kā tas, ko mm, vēl sasniegt saic Elka Drauji. Manā ziņojumā, kur es runāju par vidē draudzīgu satiksmes veidošanu, es mēģināšu sasniegt uh, plašu vairākumu un noteikts principus atbalstot. Jā, es atzīstu, ka mans sākotnējais ziņojums dažiem var, uh, varēja likties provokatīvs. Bet es esmu, nu, tāds gados vecs jurists, Jā. Nē, starp provokatīvu un teatrālu ir atšķirība. Labi, liksim mierā šīs lingvistiskās atšķirības. 12 kompromisi ir formulēti tādā izpratnē, lai mēs um, šo plašo vairākumu sasniegtu. Ir dažādi kolēģi uh, ierosinājumi ietvert kompromisos, it īpaši Saids Elka Drauji, ir izteicis priekšlikumu par šo eiro, viņa jeb infrastruktūra lietošanas maksas noteikšanu. Un 7. un 8. 11. paragrāfā esmu mm, ļoti skaidri piemērojis formulējumu. Tā ka es ceru, ka vairākums tāds kā transporta komitejā būs sasniedzams, nu tādu mēs varēsim sasniegt. Domāju, ka ir būtiski, lai principos par to, kā mēs visu teritoriju aptveroši varam videi nekaitīgu transportu uh, veidot, ka mēs šajā mērķī esam vienoti. Mēs esam vienojušies par to, ka mēs neprasīsim, lai eiro viņete būtu obligāta visām valstīm un tiktu ieviest obligāti, jo mēs zinām, ka tas visu šo projektu padarītu par uh, bezperspektīvas. Bet manā ziņojumā mēs runājam par principiem, un šeit jāuzsver tas, ka ja mēs vēlamies šādu videi nekaitīgu transportu un šādu ieviest, piešķiras, tad tie paši principi ir jāpielieto visās dalību valstīs. Un tad Malta arī nevar teikt, jā, kā man ir pilnīgi vienalga, jo mēs esam sāla. Mm, tādēļ esmu sastādījis šo ziņojumu, tādēļ sastādīju kompromisus, un manā balsojuma sarakstā es iesaku pāris uh, grozījums neatbalstīt. Un tie ir tie grozījumi, kas atsaucas uz klimata ietekmi un citām, jo saturiski to esam ietvēruši klimata pakotnē, un tas jau ir notika decembrī, un tas ir tā ļoti apjomīgi ticis veids. Tātad 20%, 3x20 un tā tālāk. To mēs ļoti uh, sakarīgi izdiskutējām. Pieņēmām lēmumu 17. decembrī un nav jēgas manā ziņojumā to atkārtot, un tādēļ domāju, ka kolēģiem varu ieteikt šos grozījumus neatbalstīt. Lūdzu jūs, lai viņus, jūs tos atsauktu. Jo, ja parlaments ir ko teicis, un mēs klimata pakotnē ļoti nozīmīgus lēmumus esam pieņēmuši ar plašu vairākumu, tad, nu, katreiz tas atkal nav jāatkārto katrā atsevišķajā lietā. Tādēļ ceru, ka kolēģi ar tādu plašu skatu var piekrist maniem kompromisiem no nu, manas politiskās grupas. Daži teica, ka cik kāds drīkst tik tā lieta, bet es domāju, ka ir pareizi, ka mēs runājam par uh, principiem un par uh, transportu orientāciju, vidē draudzīgāku transportu, tādēļ mm, iesniedz šos kompromisus un ceru, ka jūs tos varēsiet atbalstīt. Paldies! Oski, Kadraui. Elka Draujkungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Arī es pavisam īsi runāšu, jo gluži tāpat kā jau Zimbabve kungs, es gribētu uh, dzirdēt Obamas kunga runas otro daļu. Es vēlētos skatīties runas translāciju televīzijā. Uh, Jā, sākotnējais priekšlikums bija provocējošs, un es esmu ļoti iepriecināts par uh, tiem centieniem, kādus uh, referents ir uh, uzņēmies, jo viņš ir spēris soli pretī. Paldies par jūsu darbu, paldies par atdevi. Bet kritiskus vārdus teikšu vienalga. Jā, mēs param pirmo soli, neesam nonākuši vēl pilnīgi līdz uh, mērķim, ko esam iedomājušies. Mēs runājam par mm, ilgt spējīgu attīstību visiem transporta līdzekļiem. Un a, noslēgumā teikšu, ka esam iepazinušies ar jūsu kompromisu priekšlikumiem un a, vairākumā atbalstīsim. Neredzu tādas īstas problēmas, taču ir arī dažādi grozījumi o, par dažādām tēmām, bet to tad redzēsim balsojumā vai tas eh, būs veiksmīgs balsojums vai nē. Bet ir pārsteidzoši, ka jūs esat spēris tik lielu soli mums pretī. Paldies! Eh, Paldies, priekšsādātāji! Saka Štērka kungs. Nu, man nav nekādas personīgas intereses. Tāpēc arī pats neiesniedz grozījums, man likās teksts ir labs, bet gribēju uzdot abiem šiem eh, referentiem. Uh, abiem runātājiem, Saidam un Georgam. Jūs nedrīkstat no, panākt to, ka jūsu priekšlikums ir atšķirīgs. Jūs nevarat teikt pretējo katrs savā uh, ziņojumā. Tur ir jābūt kaut kādai konsekvencei sadarībai, jo citādi mēs nepie kā nenonāksim. Tas vienīgais, ko gribēju teikt. Citādi es vispār ļoti piekrītu jūsu kompromisiem. nu, varbūt tie būs nedaudz jāpielāgo, jāpieadaptē atkarībā no kaut kādas situācijas, bet kopumā man tie liekas piemērot. Paldies! Lichtenbergers kundze. Herzlichen Dank. Jā, sirsnieks, paldies. Es eh, jums piekrītu, kolēģi kungs, ka Obamas kunga runa noteikti ir ļoti interesanta un atšķirībā no tā, ko jūs šeit esat iesniedzis, tā dot cerību nākotnē. Vai tad prezidents patiešām būs spējīgs šīs cerības īstenot, to mēs tad paraudzīsimies. Tas ir tīri skaidrs, bet tas, ko es šeit saskatu, tas ir manā priekšā, eh, ka nu, nekādas liels cerības vis nav, jo jūs pirmkārt visu kritizējat, kas izskatās pēc konkrētiem pasākumiem, un visu pārējo atstājat zaļo gaismu visam, kas kaut kādu varētu nozīmēt pasākumus eh, slodzes samazināšanai Jā, jūs varbūt gribat uh, ierobežoties to, ka vajadzētu varbūt pagaidīt, jo ir mērķis, un mērķi mēs kārtīgi apskatīsimies, un ilgi un cieši skatīsimies, un tad padomāsim, varbūt, ka kaut ko varētu arī darīt. Tas man liekas drusku par maz. Situācija ir pārāk dramatiska, lai to pieļautu. Tādēļ, protams, ka es būtu vēlējusies, lai tas būtu kaut kas drusku konkrētāks, izņemot kritiku par to, ka tur kaut kas konkrēts jau ir iekšā. Es uh, neesmu īsti apmierināta un neesmu sevišķi laimīga ar to, ko jūs mums šeit esat sagatavojis. Bet droši vien, ka jūs neko citu no manis īsti negaidījāt, kas teikšu. Nu, ir, protams, dažādi viedokļi par to, kas ir svarīgs Eiropas politikai vai to vajadzētu izmantot plašāk, vai tikai atšķirībai noteiktiem sektoriem un citiem nē. Mums ir dažādi viedokļi, tāda dzīves, to pieņemšu zināšanai, bet es gribētu, lai jūs šad un tad spērtu soli arī mūsu virzienā. Paldies! Jā, paldies! Varbūt komisija. Vai cits gribētu runāt, citādi dot vārdu komisijai, lūdzu. Svamadām. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāja kungs. No komisijas puses mēs augstu vērtējam grozījums un kompromiss, kas atzīst to, ka komisija ir atbildējusi un uh, uh atbildējusi uz parlamenta pieprasījumu. Un, uh, kā jau pagājušajais teica, tā ir darījis pat vairāk, jo tā ir runājusi par interna. Uh, liberalizāciju tādā plašākā uh, kontekstā par uh, transporta izmaksām. Un uh, mēs uh, piedāvājam šādu kopējo ietvaru internalizācijas izmaksām, nu, un, tu, respektīvi, izmaksu internalizācijai. Un uh, šīs uh, sociālās uh, izmaksas marģinālās, nevis vidējās. Varbūt, ka tas ir kļūdas uh, punkts, kuru vajadzētu izmā, uh, izlabot. Un arī tie izņēmumi, kas ir minēti. Uh, viens izņēmums, proti troksnis, kas ir saistīts ar tik ļoti sarežģītu aprēķinu metodi, tad mēs esam par septiņiem, teiksim, no septiņiem aprēķiniem tāds vidējos skaitlis ņēmuši, un stratēģija ir uh, vērst uz to, lai šīs izmaksas būtu tādas marģinālas. Mums ir uh, stratēģija, kas skar visus transporta līdzekļus un kas uh, tiks ieviesta progresīvā veidā, kā to ļoti skaidri prasa uh, parlaments uh, tā lēmumos uh, par uh, eiro viņeti. Mēs augstu vērtējam arī tos grozījumus, kas atgādina par tehniskajiem pielikumiem, kas bieži tiek aizmirsti Un šie tehniskie pielikumi uh, ietver sevī ļoti būtiskus elementus un arī kompleksus, sarežģītus. Uh, varbūt, ka varētu nožēlot, ka mēs uh, nevaram vienkāršot šo jautājumu. Tas patiesi ir ārkārtīgi sarežģīts. Nu, uh, es domāju, ka mēs visi gribam doties, lai skatīties televīziju. Tādēļ pārtraukšu manu runu. Jā, tagad uh, Jaržam Bavskungs. Jūs vai Obama? Mēs tagad izvēlamies, ko klausīties. Uh, Dārgā Lichtenbergeris kundze, es esmu neapmierināts ar komisiju, jo 2006. gadā un iepriekšējos gados, kad mēs um, gatavojāmies 2006. gada lēmumam, lūdzām komisiju, lai arī izmaksu internalizācijai iesniegt kaut ko visiem transporta līdzekļiem no 2006. gada, un kur tad ir priekšlikumi jūras transportam un uh, uh dzelzceļam un uh, citiem? Uh, Man nebija pietiekami daudz eh, vietas majā ziņojumā, bet ja mēs runājam par ārējo izmaksu internalizāciju visiem transporta līdzekļiem, tad komisijai vajadzēja pašai piedāvāt uh, Manheimas eh, aktos un Manheimas līgumos ar Šveici tiek piemēram paredzēts, ka reālā infrastruktūra par to netiek maksāts, un ja komisija pati nevar to iedomāties ārējo izmaksu kontekstā teikt, ka mēs, ka jāmaksā vismaz par reālajām izmaksām, infrastruktūras izmaksām, un tas pat netiek pieminēts, un netiek teikts, jā, mēs gribam, lai visi transports līdzekļi to reāli un ārējas izmaksas apmaksātu, un mēs izsakam dažādas priekšlikums, tad, nu, saprotiet, cik es esmu sadusmots, jo komisija to, ko vēlamies, nav spējusi izdarīt. Un aizvien vēl gaidu Dīmas kunga priekšlikumu par emisiju tirdzniecību jūras transportē aizvien neesmu to redzējis, un es uh, gaidu Manheims akta uh, saistī, ar to saistītos dokumentus un gaidu uz uh, trāšu izmaksām, uh, kas ir saistīti ar uh, troksni, jo kravas vagonu radītais troksnis pa dzelzceļu ir nepieļaujams iedzīvotājiem. Jā, mēs varam visu to vēl ātrāk risināt un tad eh, ātrāk būtu mūsu darbība. Nu, balsosim 11. Un tagad paraudzīsimies, ko vēl dzirdēsim no Obamas kunga runas. Paldies, kolēģi! Jā, rītdien atsāksim darbu pulksnes 9 no rīta. Ar labu vakaru!